welcome everybody. Laipni lūgti, visi lūdzu ieņemiet vietas. Vēl deputāti ieradīsies, arī pirmdienas rītā ļoti sarežģīti ierasties arī no attālākām Eiropas Savienības vietām. Tad pirmkārt skatīsim formalitātes, pirmkārt darba kārtības pieņemšana. Uh, Vai nav iebildumu darba kārtībai? Paldies, esam to pieņēmuši. Tagad otrais punkts. Priekšsēdētājs paziņojumi atvainojiet, bet būs daži paziņojumi. Pirmkārt par uh, koplēmumā um, failiem pēc 13. aprīļa balsoja par ziņojumu par. Um, 19, 709C regulu par uh, kompensāciju schēmu. Uh, Referenti norādījis arī to, ka viņš vēlas arī uzsākt sarunas par iespējamo šī dokumenta pirmā las, pirmo lasījumu un kas ir arī no šīs komitejas procedūrām atbilstīgi standarta procedūrām sarunas mandāts būs ziņojums, kā tas arī par ko nobalsot sekund komitejā un sarunu komanda būs priekšsēdētājā referents un ēnas, ēnu referenti. Uh, kā tas ir arī jau ierasts šīs komitejas darbā. Tad neformālais trialogs arī par um, šo jautājumu, kas attiec īstās pozīcijas pārdošanu, arī sarunas ar Ungārijas prezidentūru, lai varētu runāt par nākamajiem procesuālajiem soļiem sarunās, lai varētu arī vienoties pirmajā lasījumā. Ekon sarunu uh, Vedēja arī gaidīs 17. maiju, kad notiks ekofīna sanāksme, lai prezidentūra varētu arī panākt vienošanos padomē. Un tad arī 23. maijā organizēt nākamo trialogu. Protams, ja vienošanās netiek panākta, tad mēs pieņemsim citus pasākumus un par to attiecīgi jūs informēšu. Tālāk runājot par ekonomiskās pārvaldības pakotni un par trialoga sanāksmes rezultātu, kas notiek 13. aprīlī paskaidroju arī padomēji, kādu mandātu piešķīrus komiteja referentu un arī ēnu referenti izstrādāja sešus priekšlikumus un tie tiks skatīti pakotnē. Uh, Tad ir arī uzsvērts, ka padomē nepieciešama rādoša pieeja, lai varētu rast risinājumus un kompromisus. Tiek sagaidīts arī, kā padome spērs pirmā soļus darbā pie atsevišķiem punktiem. Padomu un komisija uzsvēr, cik svarīgi ir likumdošanas priekšlikumi, pauda arī savu apņemšanos strādāt, lai varētu vienoties ar parlamentu par kompromisiem. Visas puses arī vienojās, uzsāka diskusijas pēc būtības par horizontāliem jautājumiem. Nākamajā sanāksmē, nākamā trialoga sanāksme notiks arī dien 3. maijā no 9. līdz 2012. un otrā sanāksme notiks 4. Eh, maijā no 3. līdz 6. pēcpusdienām. Lūk, šādi ir paziņojumi, kas attiecas par eh, notiekošajiem trialogiem. Un tagad man ir ārkārtīgi liels prieks eh, pievērsties trešajam eh, darba kārtības punktām atklāt uzklausīšanu, kurā piedalās Eiropas sistemātisko risku kolēģijas priekšsādātāja vietnieki Mervins Kings un Andrejā Enrijā. Šī eh, uzklausīšana notiek attiecībā uz regulas 5.4 pāntu un arī šīs kolēģijas priekšsēdētāja vietniekiem ir arī uh, jāprezentē savas uh, ieceres un sava darbība ekon komitejai. Mums būs ievadvārdi, vispirms, kurus uzklausīsim no pirmā priekšsēdētāja vietnieka Mervīna Kinga kunga, piecas minūtes, tad ievadvārdi no otrā priekšsēdētāja vietnieka Andrejā Enrija kunga, piecas minūtes, un tad mēs varēsim uh, arī uzdot jautājumus Kingas kundzei un arī pārējiem. Kinga kungam un Enrī kungam un tam līdzīgi. Un citi. Un tad vēlos arī atgādināt deputātiem, ja jūs vēlaties izteikties ilgāk par vienu minūti, tas nozīmē, ka jūs saņemsiet atbildes īsākā laikā, līdz ar to neuzdodiet pārāk daudz dažādus jautājumus, citādi būs ļoti grūti uz tiem atbildēt. Uh, nu, piešķirtajā laikā. Uzdodiet tātad svarīgākos. Līdz ar to man ir ārkārtīgi liels prieks jūs sveikt mūsu komitejā, Kinga kungs, un vārds jums 5 minūtes. Well, Madam Chair, Mrs. Godātā priekšsādātājs kundze, valdes kundze, godātie deputāti, komitejas locekļi, paldies par šo doto iespēju šodien būt ar jums un uzstāties un nedaudz arī sniegt tad uzrunu Nesenā banku un finanšu sektora krīze ir mm, tiešām atstājusi smagas sekas Eiropas ek ekonomikai, un kopējais ražošanas apjoms samazinājās par 5 līdz par 10 procentiem. Ja mm, mēs salīdzam skaitļiem un attīstības tendencēm pirms iesākās krīze, un mēs redzam, ka ar vienu ekonomikai nepieciešami tālāk uzlabojumi. Un īpaši mūsu finanšu sistēmas, arī tās struktūras un regulu regulatorai ietvars būtu svarīgi, lai to izsakārtojam, lai novērstu un tā seks, kāds radījusi finanšu krīze. Un konkurence finanšu sektorā ir viens no būtiskajiem arī rādītājiem un nosacījumiem ekonomikas atvesinošanā. Un viena no mācībām, kas esam guvuši krīzes laikā, ir, ka šī mūsu kopējā bilance ir jāskatās jau tajā robežpunktā, kur mēs esam radījuši pārāk lielu trauslumu, un reizē arī apdraudam patiesu uh, reālo ekonomiku. Un tieši tāpēc Eiropas sistēmiskā risku valde izveidota, ir izveidota, lai skatīs lietām daudz plašāk nekā atsevišķo risku izvērtējums tikai vai no vienas iestādes perspektīvas. Un tāpēc tie pirmie soļi, kas jau ir spērti, ir izveidoti tā, kā ir jau vairākas lietas notikušas. Mēs jau divreiz esam tikušies šogad un tiksimies arī nākošā mēneša laikā. Izveidot arī steering committee, kuras uh, darbojas arī vadu, un mēs arī ziņojam par saviem darbību valdē kopumā. Un mēs skatāmies, ka SRK uh, nodrošina savas konsultācijas arī sadarbībā ar zinātnisko komiteju. Un turpinot SRK, mēs arī saskatām trīs galvenos uzdevumus. Pirmkārt, mums ir jānodrošina, kā mēs izvērtējam un nākam klajā ar brīdinājumiem un rekomendācijām. Ir daudz riski, kas ar vienu apdraud Eiropas ekonomiku, un tās atvesaļošanu ir nopietnā krīzes, valstu parādi un Eiropas ekonomikas svārstības, un tāpat arī nenoturīgās pieprasījuma un piedāvājuma attiecības, kas šobrīd ilgtermiņā ir pats svarīgākais uzdevums. Esmu pārliecināts, ka SRK neizvairīsies no šo problēmu risināšanas. Un man pārsteidz, cik ļoti pozitīvā veidā ļoti nopietni politiķi, kas pieņem arī šos politikas lēmumus, šos jautājumus iedziļinās. Otkārt, dažādi politiskie instrumenti, kas ir piešķirties, ir kā vēl tomēr jādefinē. Tā kā SRK nav saistoša organizācija, savukārt tie analīze un lēmumi, kurus mēs pieņemam, tos mums jāveido pēc visaugstākajiem rādītājiem, un kas nozīmē, ka tiem ir jābūt ārkārtīgi efektīviem. Vienlaikus ir svarīgi, lai SRK netiktu pārāk ierobežota, un viņai nebūtu jādomā, kādā veidā tās sniedz šīs rekomendācijas nacionālām iestādēm. Nu, piemēram, līdzinējā kapitāla prasību regulā maksimālā harmonizācija ne tikai ierobežotu, iespējamos darbības un arī noteikumus, kas būtu jāiespiež, bet vienlaikus ierobežot arī pieejamos instrumentus. Atsevišķās situācijās, kā piemēram ierobežotais rīku kaste, tas nozīmē, tas būtu pārāk ierobežota rīcības iespēja, kas mums neļaut pilnībā izvērtēt riskus un risku šo sasvirošanu. Tādēļ varētu radīties, gadīties situācijas, kurā mēs tad nespējam īstenot savas funkcijas. Treškārt, SRK mums ir cieši jāsadarbojas ar visām arī citām trim Eiropas uzraudzības iestādēm, un mans kolēģis Andrejā vēl arī par to jums pastāstīs vairāk. Tāpēc kopsnelkumā vēlo norādīt, ka man kā vicepriekšsādātam priekšsādāt vietniekam šajā komitejā ir uzdevums pilnībā nodrošināt, lai tiktu izvērti visi riski Eiropas finanšu stabilitātei un vēl svarīgāk arī rīkotos. Un tāpēc šodien esmu gatavs arī atbildēt jūsu visus jautājumus, kā jums varētu rasties par mūsu o, organizācijas darbu. Paldies! Liels paldies par ļoti efektīviem ievadvārdiem, un tagad uh, sāksim nākamo prezentāciju, kuras sniegs Andrijā Enrijā kungs. Mēs jau esam patikšies ļoti bieži. Andrejā kungs, lūdzu, vārds jums. Thank you very much, dear madam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, godātiem deputāti. Paldies par šo iespēju atkal būt jūs komitejā un uzstāties šeit kā mm, priekšsādātāju otrajam vietniekam. Un arī piedaloties jau kā Eiropas uzraudzības iestādes vicepriekšsādātājs Esmu iepriekš arī runājis par daudziem jautājumiem, un tagad vēlos pievērsties jautājumu par makro piesardzības un mikro piesardzības uzraudzības eh, mehānismiem. Mums ir tiešām jānodrošina, ka mēs spējam nodrošināt visus arī jaunos sistēmisko risku avotus un vienlaikus arī rēģēt un piedāvāt jaunas risinājumus. Un trīs lietas gribu šodien izcelt, kas pieprasa lielāku sadarbību starp SRK un trim uzraudzības iestādēm. Pirmkārt, makro piesardzība un uzraudzība līdz šim nav īsti ieguvusi šādu uzraugu ieguldījumu. Nākotnē mums būtu jāskatās, lai līdzinās prakses, kad dati tiek apkopoti, tiktu arī izmantoti. Līdz šim mums vajadzētu nodrošināt, ka dati tiek analizēti, nevis vienkārši apkopot un nodot tālāk. Makroanalīzes, makropiesardzības analīze pieprasa, lai arī kārtējais um, riska analīze un agregāta uh, analīzes izrietētu no tiešo datu analīzes un novestu pie lielāks finanšu uzraudzības un piesardzības. Nesen mēs veicām arī finanšu risku analīzi un īpaši izveidojām arī tabulu, kas ir domāts arī mikro pārobežu grupām, kas arī darbojas, un vienlaikus arī saskaņot šo mikro piesardzības un makro piesardzības stabilitātes pasākumus. Jaunais Eiropas finanšu piesardzības, mikropiesardzības sistēma arī šos jautājumus risina. Mēs skatāmies uh, visneaizsargātākās lietas jautājumus, izrētējam to starp nozaru aspektā, galvenos spēlētājs izvērtējam, un mēs arī nosūtam mm, risku komitejai, valdē, un arī šai īpašai valdē, kas ir izveidot tieši par risku konkrētu mazo uzdevumu risināšanu. Un tāpēc mēs skatāmies, kā arī pieprasītie dati arī no atsevišķām iestādēm, kad tās tiek iekļautas kopējā Eiropas sistēmisko risku komitejas darbā. Tāpēc veicinot tiešos kontaktus starp finanšu iestādēm, uh, kurām varbūt reizēm pietrūkst makrofinanšu perspektīvas, No otras puses, šīs papildus informācija par un nu, papildus informācijām varētu nozīmēt, ka rodas konkrēti konflikti starp dažādu veidu uzraudzības iestādēm, nevis vienu otru atbalstam, kāds būtu vajadzīgs. Tāpēc līdšanai analīzē atklāja, ka trūkst mikro un makro piesardzības uzraudzības mehānismu. Mēs redzam, ka īstenošanas mehānismu trūkums trūkst un nespēja nodrošināt, lai visus riskus tiešām ņemtu vērā, un arī tie tiek it kā ignorēti vai samazināti. Un tāpēc izve, izveidojot uzraudzības iestādes un Eiropas sistēmisko risku komiteju, mēs esam paredzējuši arī tālākas, tā, tālākas rekomendācijas. Un skatoties, kur tālāk varētu šīs uzraudzības iestādes, nu, tur būtu galvenokārt, lai viņi veidotu šādu uzraudzības atbildes un uzraudzības progresu ziņojumus veidotu. Mēs redzam, ka nākotnē šīs lietas būs sarežģītas. Šī piesardzības dimensija būs mm, arvien aktuāla un izstrādāsies rekomendācijas, kuras sagatavos risku komiteja, būs būtisks, lai mēs tiešām uzsvērtu, ka galvenā prioritāte ir tieši dot konkrētām rīcībām un nozīmētu uzraudzības akciju īstenošanu, darbību īstenošanu. Vienlaikus mēs arī gribam norādīt, ka ir zināms um, adresāti, kas negrib it kā ņemt vērā šīs rekomendācijas, un tāpēc mums jāpieprasa, ka arī Eiropas parlaments šeit iesaistās un spēlē savu būtisko lomu. Trešais trūkums šajā jaunajā institucionā ietver, ietverā ir tas, ka bieži vien šie riski jau ir ārpus regulētā sektora, un tas ir vienlaiz aktuāli gan makro, gan mikro līmenī, uh, un uh, tur ir jāskatās uz kādām dažām konsolidētām rīcībām mēs varētu to mainīt. Mums jārunā par datu pieejamību, un šajā gadījumā mēs runājam, ka uzraugiem ir zināms rīcības ierobežojumi. Nākotnē mums jānodrošina, ka arī šīs iestādes darbojas efektīvāk, un varam redzēt, ka regulātorais ietvars, tas varētu tik stāvi paplašinoties, kā mums arī šie riski, kas šobrīd ir ārpus risku noregulētā ietvara, tiktu iekļauti. Un mēs nodrošinātu arī ciešu sadarbību starp visām uzraudzības iestādēm, kas varētu nodrošināt veiksmīgu iznākumu. Mums jādara viss, lai nodrošinātu, ka šāda cieša sadarbība notiek un ka visi sarežģījumi tiek ņemti vērā un risināti. Paldies! Lielas paldies! Jūs esat lieliski ievērojuši laiku, ļoti labs uh, sākums, un tagad pārējiem pie jautājumiem. Viena minūte katram jautājumu uzdevējam un četras minūtes atbildēm. Pirmais jautājums EPP. Žāmpol Gozais kungs, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājiem. Cīnējumie vicepriekšsēdētāji, vispirms vēlos jūs sveikt, jo pirmo reizi jūs šajā statusā uh, piedalieties sanāksmē un cenšaties atbildēt uz Eiropas parlamenta deputātiem, deputātu jautājumiem, kas, es ceru, būs vietā. Ņemot vērā to, ko jūs aprakstījāt gan viens, gan otrs attiecībā uz šiem te noteikumiem un kas būtu jālabo šajos noteikumos turpmākajos gados, man būtu ļoti vienkāršs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd uh, Jūsu rīcībā ir nepieciešami līdzekļi, gan cilvēku resursi, gan finanšu līdzekļi, lai pildītu to misiju, kur jūs nu pat aprakstījāt. Paldies! Mervin, when you're ready. Lūdzu, Mervin kungs. Well, merci pour cette question. If I may, I'll... Paldies par šādām. Es tomēr atbildēšu angļu valodā, jo tā ir mūsu komitejas oficiālā valoda. Un es zinu, ka visi mani kolēģi rūpīgi klausās tas, ko es teikšu, to, ko es teikšu. Un, manuprāt, mums pietiek resursu. Īstie izaicinājumi šobrīd komitejai ir netik daudz budžeta vai cilvēku resursu izmēri, apjomi. Mums ir akadīgi spēcīgs sektoriāts, ko veido 25 personas. Mums arī visu centrālu banku uh, resursi un mūsu birojas to papildina. Un tāpat arī to manis kolēģis apstiprinās, bet Lielais izaicinājums šobrīd par uzraucību ir kopā ir par šo vērtējumu kvalitāti. Par to, kāda kvalitāte ir, ko mēs spējam nodrošināt. Kaut galā aktuālais jautājums un beidzamais jautājums vienmēr būs jautājums par to, kādas lēmumus mēs pieņemam, uz kādu analīzi mēs to balstām un cik lielā mērā uz šiem atsevišķiem individiem mēs varam paļauties. Tas nozīmē, ka kopā mēs iesaistām visus, tātad Eiropas centrālās bankas vadītājus, centrālo banku, valstu banku vadītājus. Un tā kā grupa, viņiem ir jāspēj vienot, nonākt pie vienota lēmuma. Ja mēs banku vadītāji nespējam nonākt pie vienota lēmuma, tad tas norāda, ka nav adekvāti šīs nacionālās izvēles, kuras pieņem tad um, Nacionālo banku vadītāju, Centrālo banku vadītāju Eiropā. Līdz ar to mēs nenām tik daudz te par naudu vai personu iesaistīto skaitu. Te ir par pieņemto lēmumu kvalitāti jautājums. Un šis lēmums un spriest spēja ir pats izšķirošākais. Jo mūsu komiteja nodarbosies tām lietām, kas daudziem var šķiet nepatīkams. Un tāpēc mēs reiķināmies ar parlamentu atbalstu, ka viņi mums sniedz arī šo sabiedrisko atbalstu, kas tik svarīgs. Uh, lai mēs arī varētu varbūt iekļaut atsevišķas lietas, kas finanšu sektoram šķiet nepieņemams, un mēs eh, saprotam, ka viņam milzīgs interesi un arī viņi labē. Un es ceru uz jūsu izpratni par to. Lielas paldies, Žanpāl, vai vēl vēlaties ko pieminēt? Nē, labi. Tad pārējiem pie nākamā jautājuma, tikai es neredzu pervēršu skundzi. Pīters uzdos nākamo jautājumu. Tātad sociāldemokrātu pārdā Pīters Skinnerkungs lūdzu liels paldies. Godētais Kinga kungs, godētais Enrija kungs, jūs abi esat banķieri. Un, un apdrošināšana, uh, tirgi un, bāņ, un bankas ir tad šie trīs. Uh, nozares un 20, vairāk kā 20 eh, darbinieki. Tas ir, protams, ļoti labi, bet jūs noteikti zināt, eh, uz ko es šeit norādu, un šeit ir arī bijusi pieredze ar apdrošināšanu, un jums noteikti būs arī ir jā, jāsadā arī informācija, kuri būs uzvarētāji, nacionālā pārvaldītāja, uzraudzītāja vai, cen, vai eh, banķieri vai centrālā banka, kā jūs varētu at, atrisināt eh, šādas eh, sarežģītas situācijas, kur jums nāksies redzēt dažādu konfliktējušu informāciju. Mervin, Mervin Kinkungs, es šeit neredzu nekādu konfliktu, jo, manuprāt, viena no problēmām, kāda bija pirms finanšu krīzes, bija tas, ka monitorie politikā, monetārajā politikā bija tikai viens instruments, lai atrasinātu vairākas un dažādas problēmas, saglabājot cēnu stabilitātu un finanšu sistēmu stabilitātu. Un, acī, un šis instruments nebija atbilstīgs, lai atrasinātu abas uh, problēmas. Šis instruments varēja nodrošināt cenu stabilitātu, bet nevarēja nodrošināt finanšu sektoru stabilitātu. Līdz ar to šī makroprudenciāla instrumenti kur arī mēs SRK izstrādās rekomendācijas un kuras ieviesīs nacionālās iestādes, ir labs papildinājums daudz citiem politikas instrumentiem. Un es neredzu iemeslu, kādēļ šeit būtu kā jābūt kādam konfliktam, attiecībā šiem makropiesardzības instrumentiem. Tie varētu novērst uh, arī ārkārtīgo līdzsvaru trūkumu uh, Uh, kāds ir novērojams Eiropā arī banku sektorā, un runājot par apdrošināšanu, manuprāt, apdrošināšana ir pilnīgi kas cits. Tur var būt uh, um, ik pa laikam sistemātiski riski, un tās nav gluži tas pats, kas banka, tās ir div, divas absolūti dažādas nozares, un arī šeit es neredzu nekādu acīm redzamu konfliktu un pretrunas. Uh, gan runājot um, par ESRK darbību un uzraugiem. Mēs ļoti labi apzināmies, ka bankas un apdrošināšana ir um, divi dažādas nozars un arī attiecīgi sistēmiskie riski ir ļoti dažādi šīm divām nozarēm. Un tad bija jautājums arī par kopīgo komiteju. Jeb tas būs nākamais jautājums. Labi tad jums tas jāatcer šis jautājums, tad, kad mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma. Nākamais jautājums. Gulārs kundze, Aldi grupas vārdā, lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ceru, um, ka par spīti tam, kā jūsu um, darba valoda ir angļu valoda, jūs neņemsiet ļaunā to, ka es runāšu franciski. Uh, Jautājums par jūsu uzdevuma eiropeisko raksturu. Tad, kad mēs eh, vedām sarunas ar padomi, mums eh, pretī bija valdības, kas ir eh, ieviesuši saskaņā Eiropas komisijas tekstiem šo te aizsardzības klauzulu un šī gadījumā, acīm redzot, lēmumu, kas tiek pieņemta Eiropas institūcijās, varētu novest pie tā, ka kāda no dalībvalstīm uh, Eh, ir spiest pieņemt tādus lēmumus, kas nav saskaņā ar tās politiku. Šobrīd krīzes situācijā ir skaidrs, ka mm, tendence turpinās, eh, kas attiecas uz valstu parādiem un, tā, un eh, banku krīzi, un uh, Ja jums sistemātiski ir jākonstatē tas, ka šie te stresu testi pieprasa rekapitalizāciju, un kas nozīmē, ka mums ir jāpiesaist publiskie resursi, ko jūs attiecīgi darat kā SRK pārstāvji? Paldies! Well, merci pour cette question. I... Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka te ir iespējams divas atbildes uz šo jautājumu. Vispirms, ESRK loma un eh, stresa testa loma. Tagad SRK tiks iesaistīta šajā te eh, kolēģu pārskatīšanā, jeb mēs runāsim par tehniskiem aspektiem, kas saistīti ar eh, stresa testiem, un Andreja jūs iepazīstinās ar stresa testa rezultātiem nedaudz vēlāk. Bet SRK būs jāņem vērā stresa testu rezultāti un jāpieņem lēmums, vai finanšu sistēmā ir vērojama zināma uh, nestabilitāte. Kas attiec uz reka rekapitalizāciju, tad es domāju, ka mēs to esam jau pateikuši iepriekš preses konferencēs. Proti, ja ir nepieciešams rekapitalizācijas uh, nolūkā um, palīdzēt bankai, tad attiecīgi valsts iestādē ir jānāk klajā ar um, plānu par to, kā šī banka vai arī um, valsts iestādes panāk šo rekapitalizāciju. Iespējams, ka būs uh, zināma atšķirība, zināma nobīsta to brīdi, kad parādīsies stresa testa rezultāti un tiks uzsākt pirmā rīcība. Bet tas katrā ziņā ir jāizlemj valdībai un attiecīgajām iestādēm. Bet, kas attiec uz stratēģiju, tad mēs to esam pateikuši jau sākumā, ka eh, tad, kad parādīsies stresa testu rezultāti visām valsts iestādēm, ir jābūt gatavām rekapitalizēt jebkuru iestādi, um, attiecībā uz kuru attiecīgais stress ir, pare, stress tests ir paredzējis to, ka ir nepieciešama šāda rekapitalizācija. Es nedomāju, ka um, e, mēs, mums ir jādomā par stresa testiem vienpusēji. Mums ir jādomā par to, kas notiks, kādi varētu būt scenāriji, kāda varētu būt ietekme uz veselu virkni iestāžu. Un tas, tāpēc, lai mēs novērtētu, um, cik trauslas ir šīs iestādes, mēs, kamēr mēs nezinām to, mēs nevaram būt pārliecināti. Tāpēc uh, Šie testi ir jāuzskata par tādu kā posmu, un nevajadzētu uzskatīt, um, ka šie testi, ja tie ir bijuši pozitīvi, ka attiecīgi runa ir par iestādēm, par kurām mēs pilnībā varam aizmirst. Tas nozīmē, ka mums tomēr jābūt piesardzīgiem, un attiecīgi, ja um, stresa testu rezultātā tiek konstatēts, ka kādai iestādē ir nepieciešams atbalsts, tad tas attiecīgi ir arī jāsniedz. Uh, Tas viss uzlabos uzraudzības procesu Eiropā, jo īpaši pārobežu uzraudzības procesu, um, kas var radīt uh, zināms problēmas. Bet mums ir jāsaprot, ka šie te rezultāti var norādīt uz iestāžu trauslumu, un par to ir jā, jā, jāinformē gan iestādes attiecīgās atbildīgās, gan arī finanšu tīrgi. Paldies! Paldies, un tagad nākamais jautājuma rauns. Pirmo jautājumu uzdos Žanpols. Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien pildu visas funkcijas, tāpēc nekavējoties uzdošu jautājumu. Man ir jautājums gan vienam pārstāvim, gan otram. Ja eh, jūs vēlaties, es vēlētos runāt par retrospektīvu. Ja jūs, kolēģi, būtu pastāvējis pirms diviem gadiem, ko tā būtu mainījusi, piemēram, attiecībā uz valstu parādiem? Nu, šī ir diezgan sarežģīta spēlīt, bet jūs zinat, kāda ir atbilde, kas ir iespējama šobrīd. Yes, thank you. Liels paldies! Es esmu par to domājis, kas būtu noticis krīzes laikā, ja uh, tiktu izveidot šāda institūcija. Es vairāk to skatījos, vairāk tā no pāraudzības uh, viedokļa, nevis no SRK. Pirmkārt, es sagaidītu, ka tādā situācijā mums būtu iespēja agrāk brīdinātu, piemēram, par eh, ēnu eh, banku aktivitātēm un aktivitātēm ārpus banku, no, banku nozares. Atceros, ka bija šādas diskusijas arī centrālās bankas eh, iekšienē un citviet arī par sistēmiskiem riskiem, kuras ir saistīts ar šīm aktivitātēm un aktivitātēm, kādas arī īsteno bankas attiecībā arī uz valsts parādiem. Es domāju, ka izvērtējums bija tāds, ka, protams, būtu nu, novērojama tāda riska koncentrācija, bet mēs to nezinātu, un arī no pieņem pieejamiem pierādījumiem, tad varbūt arī riski izplatītos daudz plašāk ekonomikā. Un arī dažādi indikātori norādīja uz to, ka šie riski bija varbūt. Uh, pārāk ierobežoti. Un pārāk vēlu mēs eh, identificējām risku koncentrāciju un arī centrālu Banka arī apkopoja papildus informāciju, pieprasīja arī vairāk informācijas par eh, darījumiem, un ja šāda informācija būtu pilnīga, tad arī, protams, tas būtu uzlabojis situāciju, jo būtu arī brīdinājumi, rekomendācijas, lai varētu uzlabot šos riska aspektus. Vēl viena iespēja būtu bijusi, protams, arī paziņot, eh, iz, ārkārtas situācija. Tagad uh, es ar kā varu pieprasīt padomēji uh, izsludināt šādu ārkārtas situāciju, lai atbildīgās iestādes var pieņemt ārkārtas lēmumus, kas piemērot visu, piemērotos visā Eiropas Savienībā. To pašu var darīt arī no uzraudzības viedokļa. Tātad lieliska sadarbība starp uh, ba centrālo banku un SRK. Nevarētu arī identificēt šādas ārkārtas situācijas un tad arī pieprasīt īstenot konkrētus pasākumus. Šādā gadījumā es domāju, ka mums būtu bijusi daudz koordinētāka pieeja un arī konkrētas aktivitātes pasākumi, lai mēs varētu atbildēt uz krīzi. Paldies! Okay, uh, I... Tad vēl daži jautājumi abiem priekšsēdētāju vietniekiem. Mums vēl ir laiks. Tad Pīters uzdeva jautājumu par kopīgo komiteju un kādu jūs lomu paredzat šai kopīgai komitejai. Ja jūs varētu sniegt atbildi, lūdzu, Enriekungs, paldies. Jā. Man ir arī, protams, pieredze banku sektorā un arī kolēģim pieredze darbībā šai kopīgā komitejā. Nākamo gadu laikā mēs tiksimies arī uh, ar eh, citām eh, pāraudzības eh, iestādēm, to pārstāvjiem, kur arī piedalīsies šajā kopīgajā komitejā, jauktajā komitejā. Pirmā jauktas komitejas sanāks notika pagājušajā nedēļā. Mēs jau sniedzām, zinām, ieguldījumu arī pirmajām diskusiju ciklām par riskiem e SRK. Arī tādā. Uh, šās nozars ziņojumā par šiem eh, riskiem. Jāteic, ka es neesmu vēl pilnībā apmierināts par to, kādā veidā riska izvērtējums daudz nozaru pieejā tiek attīstīts. Mēs šeit vēl esam eh, attīstības ceļā un mēs vēl tagad veidojam šos nozaru uh, Uh, pieejas viedoklis, bet es domāju, ka mums ir uh, jāsāk ar šo jaukto komiteju un tur uh, jāizstrādā šie riski un tad ir jāiekļauj ieguldījums no sektoriem, no nozarēm, bet esam jau tur veikuši zinām progresu un piekrītu, ka pirmā jauktajā komitejā sanāksmē tātad jāpiedalās cilvēkiem no dažādām iestādēm un nozarēm, lai varētu uh, šos izvērtējumus padarīt efektīvākus, kur skatīsim nākamajā sanāksmēs. Liels paldies! Vēl viens jautājums. Mērvin Kingungam. Kāda būtu bijis atšķirība? Ja um, es ar kā eksistētu divus gadus atpakaļ, jāteic, ka uz šo jautājumu grūti atbildēt, mēs to nezinām. Pirms krīzes, ja būtu izveidota SRK, mēs neskatītu valstu parādu, jo šī krīze izrietēja no bankas nozares krīzes. Mēs raudzītos vairāk uz banku sektoru, mēs būtu satraukti par to, ka par šo bilanču eksploziju banku nozarē. Un arī uzraug ļoti daudz runāja par uh, to, ka ir ārkārtīgi augsti riski, ļoti daudz eh, instrumenti ar šiem AAA reitingu. Taču tam nebija nekāda ietekme uz finanšu sektoru darbībām, jo visas šīs runas bija eh, tikai eh, brīnājumi finanšu sektoram, bet, nu, mēs tur neko nevarējām darīt, jā, viņi to neievēroju. Es gribētu domāt, ka es ar, ja es ar kā būtu izveidots divus gadus atpakaļ, tad um, būtu divas iespējas, kā arī izcināt šo krīzi. Mums būtu viena uzraudzības iestāde Eiropā ar attiecīgu autoritāti, un kur varētu norādīt, šeit ir risks vai šeit ir attiecīgā rekomendācija par to, kā mums vajadzētu rīkoties, lai mazinātu risku, un otrkārt, mums ir arī iespēja likt uh, cilvēkiem nevis ignorēt, ko mēs sakām, bet arī aizstāvēt mūsu rekomendācijas iestādes nacionālās iestādes, nevis institūcijas nacionālām iestādēm būtu mūs jāuzklausa. Tādā gadījumā, es domāju, būtu veicināms progress, bet gala beigās man jāteic, ka. Kā Tas, kas būtu vissvarīgāk par visu, ir politiskā apņemšanās, vēlme risināt šīs problēmas nepieciešamajā laikā. Un vēl viena no problēmām, kāda izrietē no finanšu krīzes, bija tāda, ka prese, politiķi un pat arī parlamentārieši uzskatīja, ka finanšu nozara darbojās ļoti veiksmīgi, un neviens patiesībā pat nevēlējās uzklausīt problēmas, kādas tur pastāvēja, ja šīs problēmas kļuva pārāk lielas. Un tad, kad SRK nāk klajā ar brīdinājumu vai rekomendācijām, tādā gadījumā mums būs nepieciešams arī Eiropas parlamenta atbalsts, lai mēs varētu celt galdā problēmu un to risināt nopietni. Uh, jo visi sprēdiķi, kādus mēs izteicām pirms uh, krīzes, netika ņemti vērā. Es ceru, ka mūsu darbībai būs uh, ieteikumi. Protams, tā nebūs tūlītēji, bet nebūs nepieciešami vairāki gadi. Un problēmas Eiropā ir ļoti konkrētas, taču tagad ir jāizveido ietvers lai varētu novērst šādu problēmu atkārtotu piedzīvošanu. Paldies, Pervenčs kundz, lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie vicepriekšsēdētāji. Man ir jautājums, kas ir domāts Kingungam, bet varbūt Enrijas kungs arī vēlētos atbildēt uz to divi jautājumi. Pirmais jautājums. Izveidojot šo jauno struktūru. Mēs esam izveidojuši arī konsultatīvo uh, komiteju, zinātnisko konsultatīvo komiteju, kurā piedalās uh, dažādas iesaistītās puses. Tām būtu jāiesaistās tātad debatēs, un ko jūs gaidat no viņu darba? Un kā jūs iztēlojaties kā šī konsultatīvā zinātniskā komiteja varētu organizēties, lai uh, cīnītos pret citu spēlētāju ietekmi. Ja mēs labi zinām, ka bieži vien šie citi spēlētāji ar milzīgu talantu iesaista uh, eh, lobbyus, eh, interešu konfliktus un citas manipulācijas. <coughs> Otrs jautājums. Paraugoties uz to, ka tiek īstenot uzraudzība, kā tiek izvērtēti riski, mēs pārliecināmies par to, ka tas galvenokārt ir, saist, ir vērsts uz finansiālo stabilitāti, bet aiz brīvas eh, kapitāla eh, pārvietošanās ir zinām makroekonomiskie izaicinājumi, kas nav tikai un vienīgi saistīti ar šo te finanšu stabilitāti. Man nav pietiekam daudz laika, lai izklāstītu sīkāk šo jautājumu, bet es ceru, ka jūs sapratīsiet, Vai mēs eh, ar šo te, vai mēs neaprobežojamies tikai un vienīgi ar šādu finanšu stabilitātes uzraudzību, apzinoties, ka aiz tā viss slēpjas arī makroekonomiskie eh, aps, apsvērumi, kas arī jāņem vērā. Paldies! Eh, kā jūs zinat, kā iepriekšējā priekšējātāja noteikums ir viena minūte katram runātājam. Un tagad vārds Enrija kungam. Atbilde. Par uzraudzības um, pastiprināšanu kapitāla tirgos. Protams, ka šobrīd uh, tiek likts uzsvars uz finanšu stabilitātes nodrošināšanu, un tas ir pamatot, jo mēs redzējām, uh, kādu uh, postu var nor izraisīt šāds uzraudzības trūkums. Tāpēc eh, kolēģis jau savā ievadrunā uzsvēra to, ka mums ir jāliek galvenais uzsvars uz, uz to, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti. Paldies par jūsu jautājumu. Jo parlamentam un padomēji tagad būs jāieraksta starptautiskie nolīkumi Eiropas likumdošanā, un ļoti daudz būs jāstrādā pie eh, regulatīvajiem aspektiem. Mums ir jāsaprot, kas tieši netika pareizi darīts uzraudzības procesā krīzes laikā, un tik tiešām mums ir jādara, jāizteno vairāk centienu šajā jomā. Taču es uh, saprotu arī jūsu loģiku. Protams, ka nav runa tikai un vienīgi par finanšu stabilitāti. Eh, finanšu tirgi tiek izmantot arī citos nolūkos, bet es domāju, ka mēs eh, esam to iestrādājuši arī. Um, izveidojot mūsu uzraudzības iestādes labās prakses. Un uh, tas pats sakāms arī par ESRK ieteikumiem, tad, kad mēs nākam klajā ar ieteikumiem par ar regulatīvo politiku, mums ir jādomā par ekonomisko sistēmu plašāk. Un viss tas darbs, ko mēs darām, jāsaka, ļoti svarīga sastāvdaļa šajā darbā. Uh, būs saistīta ar makroekonomisko stabilitāti, tad mēs nākam klajā ar ieteikumiem un konsultācijām. Lai būtu iespējams eh, attiecīgi rīkoties, ietekmējot kredīt ciklu aug, eh, sākotnējo posmu. Tas viss, protams, lai veicinātu labāku izaugsmi ilgtermiņā. Runājot par konsultatīvo zinātnisko komiteju, es domāju, ka tā ir ļoti nozīmīga, ņemot vērā to misiju, kas mums jāizpilda. Ir nepieciešami neatkarīgi viedokļi un ekonomiskās zināšanas, kas palīdz SRK. Es personīgi sagaidu diezgan daudz no šīs te komitejas Pirmais priekšsēdētājs šai te konsultatīvai zinātniskajai komitejai jau ir ticis iecelts, un viņš ir brīdinājis par sistēmiskiem riskiem ārpus uh, banku sektoru jau iepriekš, tāpēc jāsaka, ka šādi viedokļi ir ļoti nozīmīgi. Mums ir nepieciešams šāda veida struktūras. Uh, tāds būtu bijušas nepieciešams arī e, laika posmā pirms krīzes, kas attiecas uz konsultatīvā zinātniskās komitejas locekļu izraudzīšanu. Jāsaka, šis process ir bijis diezgan nopietns un delikāts un nozīmīgs. Bija diezgan liels skaits augsta ranga kandidātu pieteikumu, kas tika saņemts Runa bija par ļoti prasmīgiem un zinošiem cilvēkiem ļoti eh, plašās jomās, un tāpēc es ceru, ka viņu pētījums un viņu pienesums varētu būt ļoti nozīmīgs un noderīgs mūsu turpmākajā darbā. Paldies! Paldies, es zinu, ka šie divi jautājumi bija adresēti Mervinam Kingam sākotnēji, tāpēc varbūt jūs vēlētos eh, teikt dažus vārdus par šo jautājumu. Jā, paldies. Es izteikšos pavisam īsi. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Uzraudzības tāda kā pārtveršana ļoti nozīmīgs jautājums. Mums tā ir jāņem nopietni. Tāpēc arī konsultatīvā zinātniskā komiteja tajā ir cilvēki, kuriem nav interešu konflikts un Tikai tādējādi mēs eh, varam panākt nepieciešamo pienesumu. Es eh, pazīstu eh, komitejas priekšsēdētāju jau gadiem ilgi, un es domāju, ka tas ir viens no labākajiem kandidātiem, tāpēc, ka viņam ir lieliska izglītība, pieredze banku sektorā. Viņš jau pirms 2007. gada teica daudz no tā, ko mums vajadzēja zināt jau iepriekš, un es domāju, ka viņa pienesums ir ļoti nozīmīgs. Tālāk, kas attiec uz uzraudzību un jūsu uh, pausto par kapitāla tirgiem, es gribētu teikt, ka tā ir kļūda paļauties pārāk daudz uz uzraudzību, jo ir uh, robežas um, šiem te um, cilvēkiem, kas veic uzraudzību. Uh, Ja Citibank pārstāvji nesaprat, kādu risku viņi uzņems, tad viņu uzraugi arī diez vai to būtu sapratuši. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram paļauties tikai un vienīgi uz uzraudzību. Mums ir jānodrošina tas, ka banku sistēma, kas šobrīd darbojas, lai tā uh, veicinātu tādu rīcību no spēlētāju puses, uh, kas novest pie pozitīvu rezultātu, lai nebūtu tā, ka tiek doti eh, nepareizie signāli attiecīgi spēlētājiem šajā jomā. Jā, uzraudzība ir ļoti nozīmīga, bet ar to, ar to vien nepietiek. Mums ir jādomā arī par struktūru un tās uzbūvi. Paldies! Paldies! Un tagad atgriezīsimies pie eh, sākotnēji ieplānotās eh, noris, un tagad vārds Elī Gulārai. Paldies dažvārdi Kinga kungam. Vispirms paldies eh, jums par atbildi. Tā bija ļoti skaidra. Enrī kungs, es atgriežos pie jums uzdodot to pašu jautājumu saikni starp eh, valstu eh, parādu krīzi un banku krīzi. Jāsaka, mēs novērtējām to, kā jūs Organizējāt šos stresa testus, pieprasot vairāk nekā pagājušajā gadā un norādot arī uz to, ka jūs sagaidat no uh, valstīm, ka tās nāks klajā ar um, konkrētiem pasākumiem pēc šo testu rezultātu saņemšanas. Mans jautājums ir tāds, kā jūs rīkosieties tad, kad būsiet saņēmuši rezultātus uh, jūnija beigās, acīm redzot, un kad jums būs uh, pārskats par to, kā tad ir situācijas atsaucos uz Kingunga teikto, ka runa nav tikai par to, ka viss ir vai nu tikai melns vai tikai balts, mums ir jādomā arī zināmas gradācijās. Bet vai jums ir eh, tāds iespējas, ka dažas dalībvalstis, tās, ko mēs devējam pa lielajām dalībvalstīm, nevēlas, lai eh, Eiropas institūcijas ietekmētu eh, nozīmīgas politiskās, politiskos pasākums. Uh, Es atgādinu arī par to, ka ir paredzēts iesaistīt šajā procesā parlamentu. Tātad, kā, kā jūs prāt noritēs šis darbs pēc stresa testu rezultātu saņemšanas? Paldies par šo jautājumu. Protams, šīs izturības pāraudzes, tas ir aktuāls jautājums, un mēs varam teikt, ka tam viss pievērš uzmanību. Jo tagad mēs apkopām datus, un mēs sākam arī pārskatīt datus izskatītos un izanalizētu. Es gribētu dažas lietas uzreiz tagad pateikt. Un man vēl nedaudz jāpārdomā arī savu atbildi. Nu, redziet, mēs šobrīd veidām ekspertu komandu. Tur ir mm, Eiropas centrālās bankas eksperti, nacionālie eksperti, eksperti, kas pārstāv sistēmisko risku baldi un arī centrālo banku. Un vienošanās paredz, ka šie eksperti sēž pie apaļā galda vairāk nekā mēnešu garumā, varbūt pat sešu nedēļas ilgi, lai atrisinātu atsevišķus jautājumus, kas skar individuālas bankas. Līdz šim tas nekaut kas tāds nav bijis. Eiropā līdz šim. Tie bija atsevišķi uzraugi, kas, protams, var pārbaudīt un pārbaudīt un apstrīdēt atsevišķus datus, kurus banka ir iesniegusi, un nekad tu nejaucies citi uzraugi, bet tagad tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Un tāpēc mēs izveidojam jaunu metodoloģiju, lai nodrošinātu, ka šie eh, vienādie, vienādo mm, uzraudzība tiešām nodrošina uzticamību un uzticamus rezultātus. Jūs jautājums par to, kas notiks tad, kad rezultāti tiks publicēti. Un kā mēs varam no pārliecināties, ka sekos rīcība. Nu, kā jūs atgādinājāt, mēs esam arī aicinājuši dalībvalstis, lai viņas paredz atbalsta pasākums. Jo mēs kā uzraugi nevaram, protams, publicēt atsevišķus banku datus, uz izziņojot, ka atsevišķa banka piedzīvos kapitāla trūkumu, ja gadījumā scenārijs, kas ir, paredzēts, ir paredzētais scenārijs, piepildītos. Un tad mēs saprotam, ka tirgus vairs nespētu vairs reaģēt un nedot papildus likviditāti, no kurienes tad mēs viņu uh, sniegtu, un tad būtu sanācis, ka mēs paši esam radījuši reālu krīzi. Līdz ar to ir jābūt atbalsta pasākumiem, kuriem ir jau jābūt skaidri pateiktiem pirms publikācijas. Tādēļ, ko mēs sagaidām? Mēs sagaidām, ka bankas vienosies ar uzraudzību, atbildīgo uzraugu iestādi par plānu, kādā veidā var novērst konstatētos trūkumus kas atklās test testu laikā. Un tā kā šie jautājumi tagad mums ir jāizskata mūsu apvērā galda uh, diskusijās, tad es tāpēc paredzētu, ka mums ir sešas nedēļas, kas paredz uh, arī konkrēto rīcību veikšanu. Un pēc sešu mēnešu piedošanu laika, tad gadā, pusgada laikā mēs varētu pārskatīt, vai spērtie soļi kas ir snieguši, devuši vajadzīgos rezultātus. Un, ja tas tā nebūs, tad mēs arī, protams, skatīsim, kāds instruments, mm, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam izmantot, lai tomēr piespiestu rīkoties. Tomēr es ceru, ka pirmkārt visi šie instrumenti, kurus mēs šobrīd īstenojam, jūs runājat arī par iespēju arī vērsties Eiropas parlamentā un atsevišķās komitejās un mēs varam sagatavot rekomendācijas par atsevišķu instrumentu aktivizēšanu. Un mēs norādītu, ka bankas rada papildus kapitālu. Un tad, kad rezultāti tiek publicēti, tad bankas visam ir gatavs. Un ir gatavs arī sasniegt un izsniegt um, un saņemt jauno kapitālu. Tātad tas ir aktuāls un nozīmīgs uzdevums un jautājums. Un es vēlos norādīt vēl, ko Mervins jau teica, ka te nav viss tikai melns un balts, tie nav tādi slikti un labie lēmumi. Mums ir uzraudzības funkcija, un uzraudzības funkcija nozīmē, ka iespējams jūs doties arī uz pašu banku, jūs tur konstatējat problēmas, mm, pārvaldības un riska modelēšanas procesos, un tad jūs arī varat pateikt, ka, protams, ir bankas, kuras arī iztie, tiek cauri šim testam sveikā, un tomēr viņam vēl ir kādas problēmas. Un vienlaiks mums arī varbūt ir bankas, kas neatbilst visām prasībām, bet ir arī, lūk, jo jums jāņem vērā, jo mēs pieņemam šādus salīdzinošos kritērijus un runājam par pamatu kapitālu, un tad var gadīties, ka šīm bankām varbūt ir kaut kāds arī cita veida likvidētas pasākumu, kas ir iespējami un kurus viņi varētu īstenot nākošo gadu laikā. Un iespējams, ka uzraugiem arī jāuzskata, ka tas ir arī svērtais vajadzīgais solis, lai novērstu bankas trūkums. Un bankam ir iespējas arī strauji kāpināt savu kapitālu. Tā kā mums vajadzēs izvērtēt visus šādus uh, rīcības. Labi, atkal atgriežamies pie jautājumiem. Tagad, tagad tie būs Merinam Kingam un zaļo grupas vārdā. Tātad uzklausīsim jautājumu. Sven, lūdzu, jāpaldies. Un arī šeit sveicu jūs. Paldies, ka esat ieradies. Un ceru, ka tā būs tāda regulāra doma apmaiņa, viedokļa apmaiņa nākotnē. Man ir būtisks viens jautājums. Kādā veidā riska komiteja iesaistīsies Eiropas komisijas darbā? vedos, ka liela daļa no finanšu tirgus likumdošanas tiešā veidā saistās arī ar makro priesardzības jautājumiem. Un mēs zinām, ka Eiropas centrāla bankā ļoti spēcīgi glabē šo jautājumu, un man dažkārt, mums dažkārt tas pieņemam, dažkārt nav. Jā, tam ir acīm redzam pierādījumi. Es to nesaku tāpat vien. Tad mēs zinām, ka aktuāli svarīgākais jautājums šobrīd ir, ka. Kā makropiesardzības jautājumi tiek pilnībā iekļauti arī likumdošanas priekšlikumos. Jūs paskatāties, piemēram, par atbildīgu aizdošanu kredītiem. Mēs redzam, ka jaunais uzstādījums ir, ka nekustam īpašumu kreditēšana ir bijis viens no galvenajiem faktoriem krīzes izraisīšanā atsevišķās dalībvalstīs. Un jautājums tāpēc līdz ar to, tātad vai komiteja par izkomiteju tiek iekļauti komisijas darbā, un vai nākotnē tas iesaistīsies vairāk, un kā jūs varat nodrošināt šādas tiešas saiknes izveidošanu. Jā, paldies par šo nozīmīgo jautājumu. Pat komiteja, protams, darbojas tikai nu pat četrus mēnešus, līdz ar to mēs līdz tam to nesam īpaši iesaistījušies likumdošanas izstrādē, bet savā uzrunā sākumā es teicu nosauc vienu konkrētu piemēru, kas skaidri parāda, kā likumdošana, piemēram, par kapitāla regulu tiešā veidā. To varētu arī paskatīt. Arī balstoties uz Eiropas risku komitejas sagatavotajiem priekšlikumiem. Un tas ir viens no ļoti spēcīgiem piemēriem, kur jau tagad, jau mēs tagad vēlamies nodrošināt savu pārstāvniecību Eiropas līmenī par šiem aspektiem, kas tiešām un netiešā veidā var arī, protams, ietekmēs mūsu komitejas iespējas un uzdevumu īstenošanu. Protams, ka galvenais centrālais jautājums mums paliek makro piesardzības risināšana, bet ja ir vēl citas lietas, kuras mēs redzam, kas sarežģī vai kas neļauj, vai arī pretēji, mēs redzam, ka ir vēlami elementi, kuri mums ļautu īstenot šo uzdevumu, nu tad mēs labprāt arī to darām, un mēs arī preskonferencēs to atgādināsim, un tāpat arī savās sarunās un tālāk arī pārstāvot arī mūsu viedoklī, mūsu priekšsēdētāja personā regulārās sarunās. Precizēšu. Vai tā būs tāda sistēmātiska pieeja vai noteikts mehānisms, kā notiks konsultācijas? Jo jūsu izteikumi šeit šķiet, ka ir tā, ka komisija labprāt jūs, protams, uzklausīs, un mēs arī augstu vērtējam jūsu komentārus šeit, Eiros parlamentā, citās iestādēs, bet mums arī būtu dzirdēt, vai jums ir paredzēta tikšanās ar komisiju par to, kā jūs varat arī konsultēt likumdošanas procesu, līdz ar to mēs nākotnē varētu uzklausīt jūsu pieredzi, un es aicinātu veidot kaut kādu sistēmātiskāku pieeju. Protams, jums arī jāsaprot, kā komisārs Olī Rēns ir arī risku komitejas valdes loceklis, un, un um, manuprāt, tas ir skaidrs veids, kā šī mūsu atziņas nonāk um, tieši uh, komisijā. Bet viņam nav tieši pārvaldības par finanšu tirgiem. Jā, bet viņam ir cieši saikne ar tiem, kuri savukārt ir atbildīgi par to. Es nedomāju, ka mums vajadzētu badīties par to, baidīties par to, ka citi nezina to, ko mēs domājam. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, uh, skaidri pateikt, Eiropas viedoklis ir tāds un tāds. Es gribu piebalst, ka arī bija konference, un gan es, gan Andrejā bija tieši šajā konferencē šorīt. Papildināšu, jā. Uh, Regula par eh, Eiropas risku mm, komitejas darbību skaidri norāda, ka kādas darbības ir jāspēr komisijai. Un līdz šim mēs līdz šim nesam ir diskutējuši regulāros pārskats par to, kā likumi, kas tiktu pārskatīti un tik tālāk arī paredzēt pieņemšanā, ka to visu mēs kaut kādā veidā arī pārskatītu. Bet tā kā nu, mūsu darbība ir nu pat sākusies, nākotnē mēs varam sagaidīt, kam mēs pārskatīsim atsevišķus priekšlikumus arī paredzēs jaunu ieguldījumu. Aktuālās debats šobrīd ir par to, kādā tas ir diezgan saspringtas. Piemēram, par kapitāla prasībām. Un jautājums, kā mēs iznam Bāzeli 3 prasības pakets 3 um, Eiropā. Un šajā ziņā mēs daudz, kas esam vēl izskatījuši un arī vērsuši uzmanību un esam panākuši kopējo viedokli. Un kā Mervins jau norādīja, jautājums, protams, kas arī mūsu vēl ir savādāki, un kur mēs arī redzam, kā viedokļi atšķiras. Bet mums ir mūsu rīcībā nepieciešami instrumenti, lai sniegtu savu ieguldījumu. Jūs pareizi norādījāt, ka Tātad jautājums bija par to, vai ir arī struktūrēts veids, kā mēs varam to piedāvāt. Tad jāatzīst, ka šobrīd tāda nav. Vienlaiks tomēr uzskat, ka drīz mums arī izdodos atrisināt arī šādu ieguldījumu no makro piesardzības līmeņa. Paldies! Paldies! Nu, ir īstenībā tīri feini, ka mēs varbūt nesakojam strikt šim sarakstam, bet nu, tad nākamais runātājs jautājums. Jā, paldies priekšsādātāji, Svenburnas kundzaka. Un Rīkungs jau atbildēja arī Žampalam Guzēs, bet es vēlētos precizēt jautājumu. Un te ir runa bijusi arī par finanšu risku novērtēšanu un par to, kā pārstāvniecība darbojas un visas lietas, kas tiek veikts ārpus banku sektora, kā tās arī ietekmē riskus. Piemēram, Bāzels 3 uh, eh, regula arī nosaka konkrētas prasības. Un mēs redzam, ka arī ir paredzēts arī un noteikts, ka varētu papildus rasties riska arbitrāžas gadījumos, jo bāzos trīs gadījumos, kur ir runa par tās iznošanu, tur spēkā ir tikai formālā banku regula. Bet kas notiek ārpus? Un šie pārstāvnieki, kas darbojas ar kredītiem, kas notiek ar tiem, kas darbojas ārpus šī Mēs arī dzirdējām, ko teica par to Andrejā Dragī, bet tā, Andrejā, vārds jums, lūdzu, atbildēt. Jā, paldies. Es domāju, ka viņš ir īstais eksperts. Nu, labi. Nu, ko? ēnu bankas un ēnu banku darbība. Atzīst, ka šī neformālā um, banku darbība ir mums ar vienu aktuāls jautājums, mūsu arī risku novērtēšanai, un šobrīd mūsu konsultīvā komiteja, kas arī atbalsta tehnisko risku novērtēšanu darbu, kādā ziņā tas mums ļaut arī sākt tehnisko darbu šajā ziņā. Galvenais jautājums ir informācijas apkopošana. Kā mēs varam apkopot informāciju par ēnu banku jeb nelegālo darbību? Un kā priekšsādātāju norādīja, Mario Dragi šorīt norādīja, ka viens no jautājumiem, kam pievērš arī, arī risku komiteja, ir jāatzīst, ka pirmkārt ēnu sektors šeit darbojas starp nozarēs. Tas nav nekas tāds vienots un definēts. Pirmkārt, gribu norādīt, ka bija prieks, ka darbs šajā ziņā tiek veikts. Un tur, protams, arī Eiropas uzraudzības iestādēm ir darāmais, un arī finanšu risku uzraudzības komitejas kompetences jautājums ir. Un šķiet, ka tas mums ir kļuvis kaut kādu gandrīz vai tā kā bubuli. Tas, kas tiek iekļauts banku nozarē, uzreiz vairs nav izslēgts no kopējās kompetences, vismaz uzrauga kompetences. Un tāpēc arī jāskatās šiem sistēmiskiem riskiem ārpus banku sektora. Mēs redzam, kā riski pārveidojas un likviditātes pār, pār, pārmaiņas. Pār, Uh, rada arī sistēmiskos riskus. Bet nu, mēs vairs nevaram paļauties uz tādu sistēmu, kas paredz tikai to, ka visu laiku tiek no, veikta banku uzraudzība. Mums ir jāsaprot, kādā veidā riski veidos arī ārpus banku sektora. Un te ir galvenie divi veidi. Veidzot arī tehnisko analīzi. Pirmkārt, mēs varam nodrošināt, ka viss kas rāda sistēmiskos riskus, tiek iekļauts vienā tā ietvarā, zem viena lietu sarga. Un atkārt mēs varam ierobežot šādas darbības, kas rāda sistēmiskos riskus. Un nodrošināt šādu iestāžu uzraudzību. Tāpat arī Dragi jau šorīt uzsvēra, ka šie jautājumi pārāk sarežģīti un tie prasa lielu laiku. Tas vairs nav tā kā pagātnē, ka mums ir divas augsta līmeņa iestādes, skaisti nosaka, kuri tad ir tie risku radītāji. Šobrīd tas ir milzīgs plašs klāsts, visdažādākās iestādes, kas kopā sadarbojoties vai netieši rada nopietnus sistēmiskos riskus. Tas kļūst daudz sarežģītāk. Un es saprotu, ka tie varētu būt ārkārtīgi dažādi viedokļi par to. Un arī ēna ekonomikā, nu banku sektors rada papildus riskus un tam nākotnē arī mēs veltīsim uzmanību, veltot arī pētījumus un empirisko datu apkopošanu. Paldies! Liels paldies! Nākamais jautājums. Teorētiski Andrejā uzdos Lambert kungs, lūdzu. Nē, Paskāls, jā, mēs uh, apmainījāmies vietā, ja jums nav uh, iebildumu. Es vēlējos jums uzdot vienu jautājumu, principā divus. Pirmkārt, par šiem atrisinātajiem finanšu instrumentiem. Langen kungs arī ir uh, referents ar šo ziņojumu. Vai jūs pieņemsiet arī kā SRK nostāju par to, kādā veidā teksts un nosacījumi, kas attiec uz sistēmiskā riska analīzi, izveidojot šīs kompensācijas? līdz ar darījumu partneru norēķinus, vai jūs arī paudīsiet savu viedokli, nostāju un paudīsiet arī vēlmi, lai būtu pēc iespējas labāka arhitektūra attiecībā arī uz šiem partneru norēķiniem, kas uh, liedz izveidot konkurences starp šiem uh, darījumu partneru norēķiniem, balstoties, piemēram, uz, uh, uz kolaterāliem riskiem cilvēkiem, prasībām un tam līdzīgi, vai jūs specifiski izteiksieties par šo jautājumu, un otrs jautājums pavisam īsi attiecas uz uh, ekonomiku kopumā. Man ir iespējas, ka jūs izsakieties tā, it kā mēs jau būtu samazinājuši šo ieteikumu uz ekonomiku, ir privātais parāds, ir valsts parāds, un arī raugoties uz Francijas gadījumu specifiski, privātās, um, privātais parāds pieaug. Uh, Līdz ar to mēs ne tikai e, novēršam nākotnes krīzi, bet samazinām šo vēsturiski augsto privātā parāda līmeni, kādi ir instrumenti, kādas ir politikas, lai varētu izmantot konsekventi, lai varētu mazināt privāto parādu. Paldies! Lūdzu. Par pirmo jautājumu par atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja es pārīs saprotu, tad jautājums arī par šiem kompensāciju mehānismiem. Jau ir ļoti daudz darba veikt strādāt pie atvasinātiem finanšu instrumentiem, OTC, arī regulatīvie mudinājumi lai arī tad runāt par šiem centrālo darījumu partneru norēķiniem, lai varētu samazināt sistēmisko risku, jau ir pieņemts likumdošanas iniciatīvas, kas tiek izskatītas pašlaik, un kām ir arī ieteikumi sistēmisko risku, un ļoti iespējams, ka SRK arī uh, izteiks savu viedokli un arī diskutē par šiem jautājumiem. Mēs veicam šādu veidu diskusijas, kad um, tas ir nepieciešams. Vēlos uzsvērt. Personīgi es neredzu SRK galveno uzdevumu kā uh, likumdošanas pārskatītāju uzdevumu, bet, protams, ir ļoti būtiski, lai mums būtu mehānisms, uh, kas nodrošina, ka tad, kad uh, tiek izstrādāta likumdošana un kam ir ietekme uz sistemātisko risku, tad, lai arī SRK būtu iespējama diskutēt par šiem likumdošanas priekšlikumiem un raucīties, vai ir nepieciešams sniegt kāds konkrēts rekomendācijas. Kopumā pašlaik es neredzu lielu nepieciešamību SRK uh, eh, iejaukties šajā procesā, bet, protams, mēs par to varam diskutēt un diskutēt par šiem likumdošanas priekšlikumiem. Es nezinu, vai korekti atbildēs jūs jautājumu. Tad arī jautājums par šīm uh, blakus robežām, kvalitāriem robežām. Tam, protams, ir arī ieteikme uz sistemātisko risku. Tātad ir ļoti būtiski, lai visas šīs iniciatīvas tiktu pieņēmtas, balstoties uz ļoti konkrētiem pierādījumiem. Uh, Arī ESRK apkopo šādu informāciju par sistemātisko risku. Un arī mēs sniedzam šādu informāciju pierādījumus, kā tiek pieņemta attiecīgas iniciatīvas. Piemēram, runājot arī par uh, centrālajiem darījuma partneru norēķiniem un dažādiem blakus efektiem, kas no tā var izdarīt, tad arī es ar kā dažādu informāciju, ko tā izmanto un ko var arī tā sniegt, ja tā vēlas, protams, un var sniegt ieguldījumu debatēs par likumdošanu. Šķiet arī Kinga kungs vēlas izteikties, lūdzu. Tad par šo ietekmu uz ekonomiku. Šis ir ārkārtīgi liels izaicinājums runājot par finanšu sektoru. Piemēram, ir samazināta šī ietekme par uh, valstu parādu mm, arī šie teikumi pieaug, bet tad arī runāt par privāto nozari, ņemot vērā arī sektoru un, uh, valsts, un, un valstis, taču ietekme ir uh, bijusi, paliek viena tāda pati. Par šo sviras efektu ekonomikā tātad runājot, tas ir ārkārtīgi liels un uh, Tas nozīmē arī ārkārtīgi liels makroekonomiskās izaugsmes. Šis ir arī iemesls, kādēļ uh, procentu likmes ir tik zemes un kādēļ centrālās bankas pašlaik arī risina liels izaicinājums, lai izstrādātu monetāru. Um, Darās politikas. Es domāju, ka makro izaicinājumi būs uh, vēl aktuāli ilgus gadus. Tam būs ietekme arī sistēmiskiem riskiem. Jā, tiek arī saglabāt zemās procentu likmes, un ja tās pieaug, tad arī parāda ietekmi uz ekonomiku, tām šai ietekmē būs aizvien lielāka loma. Līdz ar to es nenovērtēju par zem šīs, šos izaicinājumus. Es nezinu, vai SRK var samazināt šo svīrs efektu kā tādu, bet SRK var brīdināt, pievērst uzmanību problēmām, kādas ir saistītas ar šo augstu ārkārtīgi lielo sirs efektu, bet es domāju, ka politiķi visā pasaulē ir lietas kursā par šīm problēmām, jo šīs problēmas ir dominējuši mūsu valsts, mūsu dzīves pēdējos četrus gadus. Šī ir ārkārtīgi liela problēma, un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ finanšu krīze. Um, Izvērtās 7. gada vidū, un tā vēl nav beigusies, vēl tā turpināsies vairākus gadus. Uh, un finanšu krīzes sekas arī vēl tiks izjustas vairākus gadus. Paldies! Un tagad vēlreiz. Okay. Es ceru, ka Kinga kungs varēs atbildēt jūsu jautājumu. Jā, es domāju, ka abi kungi ir gatavi un var atbildēt man jautājumu. Uh, Tātad eh, strādājot eh, par šiem rezolūcijas fondiem attiecībā uz pārobežu bankām Eiropas Savienībā, es gribētu zināt, vai es varētu komentēt arī no sistēmiskā riska aspekta, vai 27 eksānta rezolūcijas fondi, vai eh, labāk vi, nepieciešams viens rezolūcijas fonds, kā mēs zinām, sistēmiskā riska un kāda veida riski varētu rasties no šādām ārkārtīgi lielām uh, Uh, uh, finanšu struktūrām. Pavisam īsi. Es uh, iestājos par šiem rezolūcijas režīmiem vai sistēmām, un ja mums ir 27 dažādas šādas rezolūcijas sistēmas, kas varētu būt nepieciešams, ņemot vērā esošo nacionālo likumdošanu, ir iespējams, ka tās tiks izstrādātas līdzīgi. Uh, Un es arī neredzu kādu šķērsli tam. Es domāju, ka lielākā daļa valstu iestādes ļoti labi zina, ko viņas vēlas sasniegt ar šo rezolūcijas fondu, protams, proti sniegt uh, alternatīvu iespējām bankrotām bankām. Lai mēs lai novērš šādas uh, bankrota problēmas. Līdz ar to Es iestājos par rezolūcijas eh, režīmiem vai sistēmām, un ne tikai Eiropā, bet starptautiski kopumā ehm, šīm režīmiem vajadzētu darboties ļoti līdzīgā veidā, taču es neatbalstu to, ka būtu nepieciešama rezolūciju fondi, vai tas būtu viens, vai tie būtu nacionālie fondi. Kādēļ? Jūs arī jau to norādījāt, Manas bāžas par to ir tādas, ka bankas teiks to, ka tā ir mūsu nauda. Tā ir pieejama tad, kad mēs varam glābt sevi, ja ir kādas kļūdas. Un tad vai nu tas būtu rezolu... Nacionālais vai Eiropas rezolūcijas fonds. Un ja šādas krīzes nenotiek tuvāko 35 gadu laikā, piemēram, un pēc 35 gadiem būs ārkārtīgi liels fonds, bet kam tas piederēs? Šīs spiediens to izmantot, izglābt finanšu nozaru būs vienīgais veids, kā mēs to varam izmantot, bet es domāju, ka tā nav laba lieta, tas rada kļūdainas mudinājums. Ja mums ir viena problēma, kas mums ir jāatrisina Eiropā un arī starptautiski, tā problēma, kas attiecas uz lielām problēmām, kuras nevar uh, bankrotēt. Jo, ja tiek izveidotas šādas ārkārtīgi milzīgas, gigantiskas bankas, tādā gadījumā mums visiem nodokļu maksātājiem būs tās jāglābj, kā tas jau arī notika šīs krīzes laikā. Un, lai mēs novērstu šādu situāciju, ir izveidot rezolūciju schēmas, kur ir ļoti skaidri atrunāts, ka lai uh, kreditori varētu mazināt zaudējumus un nevis parastie noguldītāji un ne Līdz ar to viņiem būtu arī ar to jārēķinās un nevis tikai vienīgi jārēķinās ar nodokļu maksātāju naudu. Liels paldies! Un tagad mēs arī turpinām. Kas vēl uzdos jautājumu? Mārtiņkungs, Langenkungs, Ankungs. Un Gemičel. Un Gemičel kungs negas. Tas arī viss. Hans Pīters Mārtiņš, lūdzu. Hans Pīters Mārtiņš, lūdzu. Paldies, īsti laikā šis jautājums. Vēlos uzdot jautājumu Kinga kungam. Viņš runā par šīm lielas bankas too big to fail. Nu, ja mēs skatāmies arī uz nacionāliem aspektiem, kas jāskatās arī bilanču summas un ieguldījums valsts ieņēmumu produktā. Piemēram, es domāju par Islandi, Beļģiju un arī, piemēram, par manu valsti Austriju. Vai tagad jau mums ir tāds priekšstats par to, kas ir šīs iespējamais robežvērtība, kurš pārsniedzot jau bankas ir pārāk liels, lai viņam ļautu izgā, sabrukt. Bāzula 3, vai nav, kā mēs to saucam, parasti mēs redzam, ka Eiropas Savienībā tiek ieviesti e, pārāk spēcīgi noteikumi, kas nodara kaitējumu mūsu konkrēt e spēri ASV. Kā jūs to vērtējat, lūdzu? On the first, I think it's... Par pirmo, Es domāju, ka ir svarīgi atzīt, ka eh, gandrīz jebkura banka var būt pārāk liela, lai bankrotētu attiecīgos apstākļos. Un mums ir jābūt gataviem um, novērst to, lai eh, kāda banka uh, attiecīgi inficēt visu pārējo sistēmu. Tieši tāda problēma bija radusies ASV, Eiropā un apvienotajā karalistē. Visas valsts, kas bija iesaistīts šajā krīzē, patiesībā cieta no, no tā, ka bija bankas, kas bija pārāk liels, lai bankrutētu. Es domāju, ka uh, finanšu stabilitātes uh, padomi strādā ļoti uh, smagi, lai rastu risinājumu un būs ļoti grūti vienoties par vienu uh, vienīgu rezolūciju režīmu. Mums ir, mēs esam atkarīgi no uh, nacionālajiem uzraugiem, no viņu vēlmes sadarboties un ir ļoti nozīmīgi strādāt kopā. Mēs nevaram ļaut uh, pieļaut to, ka šīs bankas kļūst uh, tik liels, ka tās ir, uh, ka tās attiecīgi rada šādus milzīgus draudus. Es domāju, ka mums ir nepieciešams tāds režīms, kas ir attiecināms uz jebkuru banku. Mums ir e, jārada tāda apstākļa, lai bankas varētu bankrutēt neapdraudot sistēmu kopumā. Un kas attiec uz starptautiskiem uh, nolīgumiem, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi panākt to, lai mēs Eiropieši varētu uh, runāt ar amerikāņu kolēģiem un panākt vienošanos gan kapitāla prasību jomā, eh, gan citās jomās, lai eh, šāds te, lai mums būtu šāda te visaptveroša vienošanās. Es ceru, ka mums izdosies to panākt un Eiropa, kas runāt vienā eh, balsī, varētu atvieglot šo procesu. Bet gal galā, es domāju, mums ir jāatzīst, ka uh, tās, bankas, tās valsts, kuras vēlas atbalstīt lielas bankas, kas galu galā um, var atrisināt situāciju. Mēs redzējām to, piemēram, Īslandes gadījumā, un nevarēja būt tā, ka banku sektors kļuva tik liels, ja mēs salīdzinām to ar IKP radītā, rādītājiem. Nevar būt tā, ka bankas glābja eh, attiecīgi valsts nodokļu maksātāji, un Islands un Īrijas gadījumā tas bija skaidri redzams. Mums ir jāizvairās no eh, šādiem gadījumiem turpmāk. Ehm, pat ja Um, nav šīs starptautiskās vienošanās, mm, tomēr um, na nacionālā līmenī būs jārisina šis jautājums, kas ir saistīts ar pārāk liels, lai bankrotētu. Manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums ir jārisina, un ja mums neizdosies to panākt, tad nākamā krīze pēc 10-15 gadiem uh, šajos apstākļos cilvēki noteikti paraudzīsies atpakaļ pagātnē un sapratīs, kāda ir bijusi problēma un, un ka mēs to neesam atrisinājuši un tas būs briesmīgs mantojums, ko mēs nodosim nākamajām paudzēm. Tāpēc mums ir jāstrādā, jāstrādā un jāstrādā. Mums nevajadzētu atteikties no tā tikai tāpēc, ka lobby to vēlas. Mums ir jārisina šī problēma, lai mēs. Uh, Eh, neradītu priekšnoteikums eh, nākamajai krīzei, eh, atstājot šo problēmu novārtā, tātad pārāk liels, lai bankrutētu. Paldies, Langenkungs. Jā, es dzirdēju, kā jūs atbildējat jau Gujākunga un Kamfākunga jautājumu, kur jūs arī Rīkungs jau teica, ka gatavs rīkoties, tātad arī, arī par likumdošanas procesu jau sakot atzinumus. At Un iepriekšējais beidzamais tātad mm, Kinga kunga izteikums gan atzīst, ka līdzinējā kārtība nav izstrādāta, nav šāda mehānisma. Un ja jau banks iegūst jau 35% no uh, IKP un īrija skatījumā tad ir pat gandrīz 50%, nu mēs redzam, ka līdz šim nav nebijuši nekāda veidi, kā tādi uzraudzības iestādes varētu iejaukties. Uh, Un mēs redzam, ka īstenībā nav problēmas ar mazajām bankām, gan ar lielajām bankām. Piemēram, jūs domājat par SSTieši Nahal, vai arī par Fortis, vai arī kādām citām komercbanku, kuru paņem Dresdenē banka. Nu, lūk, mums tur ir skaidri, ka mums ir skaidrs, ka ir jāpasaka konkrēts kriterijs. Man gan ir cits jautājums. Kas notiek ar šiem stresa testiem, izturības testiem? Par to jau var bija jautājums. Piemēram, Bāzeli 2 gadījumā Mums ir vairākas valsts, kas to nav ieviesušas. Tālāk par atsevišķo kapitālu prasībām tur ir pat desmit gadu pārējais periods ir noteikts, un atsevišķo banku sektoru īpatnības uh, ir ļoti ņemts vērā, un tagad ir jautājums Sendrīkungam. Labi, jūs veicat šo izturības pārbaudi, pasakāt pēc pusgada būs um, rezultāti, un Bāzila 3 ir ņemt vērā, un vairs nav paredzēta desmit kādu Parīzes periods. Ko tas nozīmē? Kā sanāk, ka Eiropas banku uzraudzības iestāde var pieņemt tās lietas, kas īstenībā varētu radīt milzīgu konkurences eh, kropļojumu šajā juridiskajā procesā? Arī mēs esam atbildīgi par laikumu pieņemšanu. Te ir viena minūte, bet jūs jau divus jautājumus iztērējat pabeigšu tam. Tad uz kāda pamata Eiropas Banku uzraudzības iestādes, neņemot vērā pastāvošu likumdošanu, tomēr to visu ir mēņi, mainījis, un tagad arī parlaments piedaloties ir radījis konkurences kropļojums. E es domāju, ka tas būs papildu jautājums no EPP puses, tā mēs to pieskaitīsim. Jā, paldies par šiem jautājumiem. Tas man ļaus paskaidrot, kāds lēmums tad ir ticis pieņemts. Pirmais, kas ir jāsaprot, ka mums ir um, likumdošanas definīcija kapitālam, kas ir, un šī definīcija attiecīgi ir um, tikusi diskvalificēta zināmā mērā, jo tirgi neuztver hibrīda instrumentus uh, kā pieņemamu uh, zaudējumu novēršanas veidu. Un Seulā pagājušā gada novembrī pan, tika panākt vienošanās, ka mums tika panākt vienošanās par to, ka mums ir jābalstās uz kopējiem aktīviem un spēcīgiem instrumentiem. Jums ir pilnīgi taisnība sakot eh, to, ka G20 vienlaikus nolēma arī par Bāzēls komitejas priekšlikumu un regulātoru priekšlikumu paredzēt diezgan lielu pārejas periodu, lai netraucētu šai te uh, atvesaļošanās, šim te atvesaļošanās procesam, kas jau tā nav piet, īpaši e, spēcīgs. Tāpēc arī mēs nepiemērojam Bāzēla 3 definīciju e, kopīgiem aktīviem, e, attiecīgi veicot savu procesu. Mēs balstījāmies uz esošo likumdošanas definīciju un paredzējām šaurāku definīciju kas ir jau SRD2, kas ir spēkā no 1. janvāra šajā gadā. Kopīgā vienošanās paredz to, ka benchmarks, jeb šī te, tātad tā būs ļoti tuvu kapitāla definīcijai, kas būs spēkā sākot ar 2013. gada 1. janvāru, kad būs spēkā jaunais ietvars. Tāpēc mēs paredzam pārējais noteikums, kas ir spēkā. Un tā kā stresa testi ir paredzēti līdz 12. gada 31. decembrim, tad um, Mēs vēlamies, lai bankām būtu pareizais, pareizās kapitāla noteikuma attiecīgi, kas stājas spēkā jaunie noteikuma attiecībā uz kapitālu, bet tie nav bāzēl 3 noteikumi, kas būs spēkā tikai 2018. gadā, un tie būs daudz spēcīgāki nekā tas, ko mēs esam paredzējuši. Vēl svarīgs punkts. Mēs piemērojam to pašu benchmarku, ko ASV īstenojot stresa testu savā likumdošanā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai būtu uzticēšanās šiem rezultātiem pasaules mērogā. Dažās valstīs bankas saskars ar milzīgām grūtībām eh, valstu parādu dēļ, uh, un saskars ar problēmām, eh, nerodot nepieciešamo finansējumu eh, finanšu tirgū. Liela daļa finansējuma nāk no starptautiskiem investoriem, no ASV investoriem, tāpēc mums ir jānodrošina tas, lai mums būtu uzticami rezultāti, lai tie būtu saprotami un pieņemami arī eh, starptautiskiem investoriem. Tāpēc es domāju, mēs esam izdarījuši pareizo izvēli un nav nav šī te bāzās 3 2018. gada definīcija, kas tiek izmantot. Paldies, un tagad jautājumu uzdos sociālas un demokrātu grupas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums Kinga kungam. Daudzi banķieri uzskata, ka ir eh, sistēmiskais risks, kas ir saistīts ar eh, valstu parādiem. Attiecībā uz apvienoto karalisti valsts parāds ir salīdzināms ar vairāku eirozonas valstu parādu. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju Anglijas banka ir iesaistījusies um, valstu parādu um, atpirkšanā. Vai jūs varētu um, ko teikt par šo aspektu? Un vai tādējādi ir izdevies samazināt krīzi, kas saistīta ar valstu parādu apvienotajā karalistē, un kā vicepriekšstādātāji, kādus secinājumus jūs izdarat, un kādus secinājumus jūsuprāt būtu jāizdara Eiropas centrālajai bankai, um, vai būtu bijis nepieciešams uh, iesaistīties tādā gadījumā, ja ir uh, šādi valstu parādi, kas ir vērojami arī Eirozonā? Es varu teikt, ka mēs iepirkām 200 miljārdus um, mārciņu. Tas ir diezgan milzīgs apmērs, bet tā ir diezgan standartizēta monetārās politikas uh, instrumenta izmantošana, lai nodrošinātu to, ka ir nepieciešamie resursi un jāsaka, ka šis te, res, šī resursa pieejamība ir ļoti svarīgs indikators, un mēs uzskatām, ka bez šīs te pirkšanas monetārā politika būtu bijis nevajadzīgi stingra. Tālāk, kas attiec uz eh, valstu eh, parādu, tad jāsaka, ka te lielāka loma bija valdības pasākumiem, jo īpaši jaunās valdības pasākumiem pagājušajā gadā. Uh, īstenojot uz eh, ticamu eh, vidējā termiņa eh, plānu, un valdības pasākumi patiesībā ietekmēja tirgu un to, kā tirgi uztver valstu, valsts parādu, nevis tik daudz centrālās bankas rīcība. Paldies! Paldies, un tagad jautājums, kur uzdos Valfs Klīns, jautājums Kinga kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Finanšu sektors eh, pēc dabas ir eh, kļuvis ļoti globalizēts, un paraugoties uz eh, sistēmisko risku no Eiropas perspektīvas, jūs varat rast tikai daļu atbilžu, un būtu prātīgāk izdarīt secinājums, sazinoties ar jūsu kolēģiem citviet pasaulē, piemēram, ASV, vai jums ir ir kāda formāla vai neformāla eh, vienošanās par to, kā jūs eh, sadarbosieties ar ASV. Otrs jautājums eh, - diskusijas, kas ir notikušas, secinājumi, kurus jūs izdarat, tie noplūst sabiedrībā ātrāk nekā jūs varbūt to vēlētos, un tas rada postošu ietekmi tirgos. Kā varētu novērst to? Paldies, pirmais komentārs. Uh, ir e, tik tiešām vietā par šo globālo raksturu. Un es domāju, ka viens no ekonomiskajiem priekšnoteikumiem eh, krīzē bija tieši atspoguļoja to, kā šis kapitāls pārvietojas no Āzijas uz Eiropu. Un es domāju, ka šie faktori ir ļoti svarīgi, e, lai izprastu, kā radās šī ekonomiskā krīze, un jums ir taisnība, ka ESRK mēs nevaram gluži vienkārši lemt, ignorējot to, kas notiek pārējā pasaulē. Viens no riskiem, ko es pieminēju arī savā runā, bija par to, cik um, zemiem būtu jābūt, uh, zemām būtu jābūt procentu likmēm. Uh, un kādas ir tendences attiecīgi Āzijā un citviet, un kādu ietekmi tas attācu, at, atstāt uz finanšu sektoru. Mums, protams, tas viss ir jāpārdomā. Es nedomāju, ka mums būtu nepieciešams radīt vēl vienu formālu mašinēriju. Mums jau ir pietiekam daudz uh, apņemšanos, kas ir tikušas uh, pieņemts pēc krīzes. Uh, mums ir jārunā atklāt, mums ir jādiskutē, mums ir jācenšas rīkoties gan es, gan Žans Klots Trišē tieks ar attiecīgi eh, saviem eh, kolēģiem G, no G20 valstīm. Mēs tiekamies arī G7 un starptautiskā valūtas fonda ietvaros. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz iespēju Eh, mēs tiekamies arī ar finanšu stabilitātes padomus pārstāvjiem. Bet, protams, ļoti svarīgi ir paturēt prātā šo, paturēt prātā šo perspektīvu, kur jūs pieminējāt, ka mums ir jāapzinās tas, ka Eiropa ir lielā kopuma sastāvdaļa. Otrs jautājums. Jūs minējāt to, ka mūsu lēmumu un secinājumu var parādīties sabiedrībā ātrāk nekā mēs to vēlētos. Es tomēr vēlētos teikt, ka uh, bank, centrālo banku pārstāvi, tāpat mūsu kolēģis pārstāvi nenoplūdina šo informāciju. Tiesa, dažkārt politiķi noplūdina informāciju, bet reti to dara centrālo banku pārstāvi mēs uzticamies eh, kolēģiem, kas ir pie sarunu galda, ESRK, un mēs e, domājam, ka viņi spēja noturēt informāciju konfidenciāli, ja tā ir konfidenciāli. Paldies! Jā, paldies, un arī konfidenciālitāte, kas tiks saglabāta šīs komitejas birojā. Un ņemsim vērā arī noteiksniegtās atbildes, un tagad jautājums no Mičela kunga. Teorētiski tas ir uh, domāts Enrija kungam, bet nu raudzīsim. Paldies, priekšsēdētājs kundzes vēlētos uzdot jautājumu priekšsēdēt vietniekam Enrija kungam. Vai ESRK var tiešām rīkoties, vai tur būs tikai runāšana, vai būs arī kas konkrēts? Es arī pie, piefiksēju jūs sacīto, ka e, bankas nevar iz, izglābt, piemēram, īrijā nodokļu maksātāji, bet mūsu pie, parāds ārkārtīgi pieauga no 30 līdz 20 procentiem, bet mums nav ienākumu no nekustamā īpašuma, budžeta deficīts ir ļoti liels, bet mēs esam gatavi atrisināt šīs problēmas. Uh, Tad nu, pēdējais vēl ir banku kapitalizācija un uzticība bankām. Ļoti daudz cilvēki ir izņēmuši savu naudu ārā no bankām, bet viņi daudz sāka, ka, ja viņi uzticētu uz bankā, viņi atkal tur ieguldītu savu naudu. Dzērāk arī saņemam no ECB palīdzību 130 miljārdu apmērā, bet kā mēs varam atjaunināt uzticību bankām? pēc iespējas ātrāk, lai īru nodokļu maksātāji varētu arī redzēt un būt droši par to, ka ne tikai ilgtermiņā, bet arī vidus un ilgākā termiņā arī ir pieejama šī palīdzība, un tie nav tikai nodokļu maksātāji, kas glābi īrijas bankas. Enrija kungs, jā, paldies, protams. Šīs ir ārkārtīgi liels diskusiju galds un arī ļoti daudz cilvēku, kas tur piedalās, bet tas ir arī es ar kā spēks. Uh, ka visas puses var tikt iesaistītas, lai varētu risināt makropiesardzības instrumentus un tos piemērot. Mums ir jādara viss, lai eh, ESR kā nekļūt tikai par eh, tādu apspriešanas klubiņu. Mums tas ir jāpadara ļoti radoši un lai tas sniegtu konkrētus eh, risinājumus, identificētu riskus un aicinātu rīkoties. Mēs jau esam pieņēmuši arī pirmajos mēnešos pareizos soļus, lai varētu iet šajā virzienā. Vispirms arī šī uzraudzības komiteja ļoti svārīgi vieta, kas sniedz strateģisku vadību orientācijas diskusijās SRK. Arī tehniskās grupas tiek iz, ir izveidotas lai tās varētu sniegt ļoti konkrētu iegāl, ieguldījumu aizsargā darbībā. Tad vēl arī ļoti svarīgi, kā arī visi iesaistītās puses arī varētu sniegt ie, nozīmīgu ieguldījumu mūsu kopīgā darbā. Uh, un konkrētas pasākums, lai mēs par to varētu runāt ļoti atklāti. Es domāju, ka viens no svar, svarīgākiem trūkumiem, kāds tik novērots uh, krīzes laikā, bija tas, ka nebija vienkārši tādas vietas, kur varētu risināt konfidenciālas, bet atklātas sarunas starp visām iesaistītajām pusēm, kas darbos finanšu stabilitātes nozarē, un tagad mums ir šāda iespēja diskutēt, un tas ir ļoti labi. Paldies! Kinga kungs, vēl viens punkts par šo jautājumu. Es neesmu liels entuziasts attiecībā uz lielām sanāksmēm vai pat sanā, mazām sanāksmēm. Ja eh, nepārtraukti tur tiek eh, runāts, bet netiek domāts, Šais krīzē, šai krīzā mums vajadzēja vairāk laiku padomāt un nevis uh, piedalīties un runāt dažādās sanāksmēs. Kas man patīkēs ar kā ir tas, ka cilvēki, kas piedalās šai sarunās, ir augstākā līmeņa politikas eh, veidotāji. Viņiem ir ārkārtīgi liela apņemšanās, un man tas tiešām bija ļoti liels pārsteigums, ņemot vērā arī to, ka viņiem ir daudz citi darāmā. Un cilvēki tiešām ir gatavi ieguldīt savu laiku un darbu. Viņi paši arī pēdējo četru gadu laikā ir saskāršies ar problēmām un izaicinājumiem. Uh, Es nevēlos tajā pat laikā iejaukties ļoti sarežģītās diskusijās ar īrijas iestādēm un Eiropas iestādēm. Īrijas valdība un arī īrijas iedzīvotājiem ir tik lieli izaicinājumi un um, ir nepieciešams šeit divpusēji sarunas, lai risinātu problēmas. Protams, ka ir uh, vien vienkāršāk risināt uh, parāda problēmu, ja parāda atmaksāšanas problēma, uh, uh atmaksāšanas laiks tiek pagarināts. Uh, Arī apvienotā karalistu ir rīkojusies eh, šādā veidā, tas ir palīdzējis mums arī atrisināt krīzi. Un tas ir arī galvenais vēstījums banku nozarei, ka bankām pašām eh, nevajadzētu tik daudz balstīties uz īstermiņa fondiem, bet ir jādomā uz par ilgtermiņu briedumu. Jo, ba, jo, ja bankas domās arī vairāk ilgtermiņā un nevis tikai īstermiņā, tas arī ir viens no veidiem, kā mēs varam at atjaunināt uzticību. Un arī mums, protams, ir jānorāda, ka mēs tikai neatbalstām vienīgi šo naudas uh, ražošanas operāciju, kuras bankas vēlas īstenot pēc iespējas ātrāk. Un tad noslēgumā, manuprāt, visiem mums ir arī jānosūta šīs uh, festījums, ka uh, Uh, mums ir uh, jāpagarina šis pārāda atmaksas laiks. Tas ir ļoti būtiski. Paldies, paldies teorētiski. Mums būtu jāpieņem vēl uh, viens jautājums gan no EPP un S&D, bet mm, runātāji runāja vairāk par divajām minūtēm un uzdeva dubultu ja, divus jautājumus. Mums līdz ar to vairs jautājumu laika vairs nav. Tādējādi es atvainojos šīm grupām, ka tiek uh, jums liekt uzdot otru jautājumu ciklu. Liels paldies! Eiropas sistēmiskā riskoloģijas priekšsēdētāja vietniekiem Kingu un Enrija kungām. Protams, mm, sarunas kļūst interesantākas beigās, kur mēs iedziļināmies jau detaļās. Uh, Mums būtu tas jāatcerās un arī nākamreiz būs ar jums jāorganizē sanāksme ilgāku laiku. Liels paldies! Tagad tehniskā pauzīte dažas minūtes, pirms mēs uh, runāsim par Keisa uh, Winburn ziņojumu. Okay, if everybody is back, um, we'll now move on to point... Nu labi, ja visi atpakaļ, tad turpināsim mūsu darba kārtību. Ceturtais darba kārtības jautājums, un tas ir ziņojums par revīzijas politiku un no krīzes gūto pieredzi. Un mēs izskatīsim iesniegtos grozījumus. Un uh, Lība komiteja tātad, Kei, dod tev vārdu. Lūdzu, jā, pavisam īsi šo pie šo pēcpusdienu. Man jāsāk uzreiz ar atvainošanos. Mums taču jau iepriekš bija diezgan tāds arī saspringts darba gra grafiks, un to vēl pārtrauca, un līdz ar nocenāk, ka ēnu referenti neko nespēja izdarīt, nec pirms lietām, nec arī tagad, bet tagad tomēr mums ir izdevies panākt kādu kompromisa tekstu. Un sazinoties ar ēnu referentu birojiem, un tāpat arī ar jūrī komitejas biroju Jūs redzat, ka visi grozījumi, kas ir iesniegti gan ekon, gan jūrī komitejā, tie ir ārkārtīgi plaši viedokļi pārstāvēti par to, ka nevis jābūt revizijas politikai. Tāpēc es ierosinātu, ka, ka parlaments pieprasa komisijai šajā pirms likumdošanas um, procesā, ka tam visam vienmēr seko, jebkuram priekšlikumam seko ietekmes novērtējums lai tas viss balstītos stingram pamatiem, un visi grozījumi skaidri pasakām, mums ir jānodrošina saskaņota revīzijas politikā visos sektoros. Un tāpēc visos grozījumos jūs redzat, ka ir aicinājums, prasība vienā vai otrā veidā izskatīt, kuri veidam uh, uzņēmumi tad piedāvā revīzijas, īpaši, ja mēs esam par ārējām revīzijām, ja auditiem. Uh, Un tāpēc visiem ļoti rūpīgi jāskatās. Ja mēs papildus paplašinām revīzijas sniedzēju skaitu, vienlaikus tomēr arī nenodrošināt, ka nenovest pie tā, ka veidos papildus izmaksas. Nu, lūk, daudzās diskusijas un izskatot grozījumus, tagad es jums varu pateikt, ka droši vien, kas varēšu atbalstīt to, ka revizijas standartiem jāpaliek nemainīgam visos sektoros, uh, Un tas, protams, varētu būt nedaudz savādāks finanšu sektoram, kas varētu, <clears throat> ņemot vērā arī to, ka tomēr revizija jābūt revizija un sevies standartam, sevies standartam neatkarīgi no nozares. Tāpat mēs uzskatām, ka viens no svarīgiem jautājumiem ir par to, ka revizija jāskatā kopā ar korporatīvo pārvaldību. Revizijas, protams, pašas neatkarīgas, bet Uh, uzņēmumiem ir jāspēj nodrošināt atbilstību viņu noteiktai kārtībai. Nu, dzeto, tur ir vairāk tādi saistoši jautājumi un ir vairāk arī komentāri. Un, un tāpat arī masi pildāko, ko jau kolēģis norādīja. Mēs varam izmantot visus šos redzamos iespējas, lai jums rītdien piedāvātu gala versiju. Nu, tā kā es atvainojos, ka tik ārkārtīgi ierobežots laiks, bet cerams, ka viss mums izdosies apkopot pāris dienu laikā. Astrīda, jūs runāsiet atmēr vārdā? Jā, paldies priekšsēdētājiem. Svinbērna ziņojums ir vērsts eh, varbūt ne tik asā virzienā, kā. Ka jūri e, komitejas piedāvātājs dažos punktos, un es domāju, ka mēs e, esam lieliski izpratuši savu lomu, mēs ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Proti ir jādomā par praktiskajām sekām, kādas būs e, mūsu organizācijai, lai mēs gluži vienkārši nenāktu klajā ar, ar strikt juridiskiem noteikumiem. Nav runa par to, ka būtu uh, brutāli jārīkojas, pieņemot eh, noteikumus un pēc tam secinot, ka dažus no tiem nevaram izpildīt. Ir skaidrs, ka attiecīgi šim te revidents sektoram ir jāizdara secinājumi, un tur, kur ir nepieciešams reformas, tās ir arī jāizteno, lai nodrošinātu labāku pārvaldību uzņēmumos. Uh, izvairoties no sistēmiskajām, sistēmiskajām krīzēm, tādām, kādu mēs piedzīvojām. Es iesniedzu grozījumu, kas aicina uz to, lai revīzija e, tiktu uztvērta kā daļa no uzņēmuma pārvaldības. Es domāju, ka tas ir svarīgi, jo, ja mēs raugāmies uz šiem aspektiem atsevišķi, nedomājot par uh, visu kopam, tad mēs neīstenojam pareizos pasākumus. Mums ir nepieciešams labs pārskats un jāsaprot, jāizprot uh, uzņēmuma pārvaldība, izdarot secinājumus no nesen notikumā. Mums ir nepieciešama globāla vīzija, nevis. Um, pārlieku uh, liela analīze, kas vērst uz detaļām. Paldies!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 Jā, tātad man kolēģis Karas lūdzu, lai es pārsaku pāris lietas viņa vārdā. Un cerams, ka viņš pavisam drīz arī būs atkal mūsu vidū un varēs piedalīties. Un pats arī varēs aizstāvēt šos grozījumus, par ko šodien es pastāstīšu. Nu, tātad atbildot galvenos jautājumus. Un galvenokārt jautājums ir par to, vai krīze devusi kaut kādu mācību vai nav vispār neko mums iemācījusi nu, tas viss nav tik skaidri pasakāms. Un jautājums droši vien vēl būs tā kā vēl karsts kādu laiku. Domājot arī par iespējamiem noteikumiem nākotnē. Skatoties revīziju un revīzijas gala ziņojumiem, mums ir skaidrs, ka ir jāizstrādā atsevišķi pasākumi, bet nav skaidrs, kas kādi. Un zaļā grāmata tādā ziņā nepasaka skaidri, kāda ir šī saikne starp krīzi Un tāpat arī mēs skatāmies, vai no vienas puses komisija kritizējot uz to, ka ir pārāk liela šobrīd koncentrācija tiek uz dažiem lieliem uzņēmumiem, otrs tās un otras puses piedāvātās procedūras, kas ir kā būtu piemērotāks maziem vidiem uzņēmumiem, manuprāt, tas nozīmē, ka mm, tiks īstenībā izstumta no tirgus un papildus atbalsts tikai sniegs lielajiem uzņēmumiem un tas, manuprāt, ir nevēlami. Mūsu politiskā grupā ir iesniegus līdz ar to vairākus grozījumus, kuru mēs tad precizējam šo nostāju. Un kolēģis Karas arī šo tēmu tad es Vinbērns kundzi kopīgi risinās tālāk. Un paldies viņai par šo atvērtību. Otkārt, šī pie, pa, pienākums uzliekošā uh, konkursa izsludināšana. Uh, obligātā konkursa izsludināšana. Mums jāskatās, vai tiešām tas ir nepieciešams šādu kārtību ieviest, lai nebūtu cita veida, kā mēs varam nodrošināt arī caurskatāmus noteikumus, ar kuru palīdzību mums pilnībā pietiktu, un mēs varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību tirgū. Un visbeidzot, vēlos runāt par kopīgiem auditiem, jeb revīzijām, arī skatoties uz dalībvalsts līdzinā pieredze, kas nebūtu nav vienmēr pozitīva, kur viņi skaidri nevar pateikt, vai šī kārtība tiešām būtu tā jāvirs tālāk. Kolēģis Imberna jau par to ir izteikusies savā ziņomā, un šis jautājums mums būtu jāskat diezgan piesardzīgi. Un, nu, es negribētu kaut ko vēl skaidri vienkārši pateikt, vai mums ir viennozīmīgi uzlabojusies situācija. Mēs tā nevaram pateikt. Tā kā mums būs jāmeklē risinājums, un mēs varēsim nodot savu vienotu atzinumu juridisko lietu komitejai. Jautājums ir, kas ar vienu aktuāls, un tas mums jāatbild nākamreiz. Tātad, vai tātad revīzijas, palāds, revīzijas ziņojumi ir atbildīgi par krīzi, nu jā vai nē, nu, tad ir pirmkārt jāatbild šis jautājums, un tad mēs varēsim pateikt, mums vispār vajag papildinātus noteikumus un skaidri pateikt, kas ir domāts un kāds varētu būt. Skaidrs, ka četri lielie uzņēmumi, mēs nevaram vēl speciāli viņus te veicināt, un savukārt daudziem mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kas arī notuvis ar auditiem, revīzijām, mēs vispār likt kāju priekšā. Un īpaši skatoties uz bankām, starptautiskajām bankām, un paprast pieprasīt, lai ik pa četriem gadiem uh, viņi veic šādu revīziju. Nu, līdšanai skatoties, īstenībā jūs pētot banku darbību četru gadu periodā, un tad, kad nāk vairs gala ziņojumi, nu, tad jau jums īstenībā daudz kas var būt nokavēts, tā ka tas vienalga neko nemaina krīzes novēršanā. Tāpēc baidos, ka beigās tie, kur jāpārbauda, sanāk, ka ir jāpārbauda katru reizi, uh, bet nevar būt, ka revizori vairs nespējas atsevišķas lietas vairs tu paši iestrādāt. Paldies! Paldies, Pervanš! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties referentei, jo viņa eh, mums piedāvāja kompromisa grozījums, kas ļaus uzsākt diskusijas, paplašinot aptvērumu, salīdzinot ar sākotnējo versiju. Tā kā es izsakos pēc uh, kolēģi, tad es vēlētos teikt dažus vārdus par uh, to, kāds tad, tā, kas tam visam ir pamatā. Protams, ka tam visam pamatā ir eh, zaļā grāmata. Auditoru kompānijas it kā nav atbildīgs par krīzi, bet tomēr viņu uzdevums ir uh, revidēt uh, uzņēmums un nodrošināt un pārliecināties par to, vai attiecīgi um, uzņēmumi darbojas saskaņā ar noteikumiem. Tātad to uzdevums ir kontrolēt uzņēmums un tajā skaitā arī lielās bankas. Un jāsaka, maigi sakot, ka šīs pilnvars nav tikušas pildītas pienācīgi. Nu, mēs nevaram teikt, ka šie, šīs uh, audit uh, kompānijas ir atbildīgas krīzē, bet tomēr tās varēja brīdināt par to, kādā stāvoklī ir uzņēmumu uh, konti, un te nu es domāju, ka mēs būsim viensprāt. Mēs uh, tomēr šobrīd runājam pēc lielās krīzes, un neviens no auditoriem mums uh, neteica uzmanību. Uzmanība ir vērojams, kas uh, Um, ir vērojams zināms risks. Man būtu daži komentāri, pirms es detalizēti runāju par priekšlikumu. Vispirms, mums ir nepieciešams diskusijas par zaļās grāmatas aptvērumu, jo sākotnēji mūsu referenti mums piedāvāja runāt tikai un vienīgi par finanšu institūcijām, uh, kurām ir sistēmiskais risks. Bija daudz grozījumu, lai paplašinātu aptvērumu, ievie, ie, iekļaujot finanšu institūcijas, bet zaļās grāmatas eh, mērķis nav tāds. Visiem uzņēmumiem ir jāizmanto audita pakāpojumi. Es saprotu, ka mēs esam ekonomikas un monetāro lietu komitejā, bet mēs neesam finanšu komitejā. Mums ir jādomā par ekonomisko dimensiju visiem uzņēmumiem ir jāpārbauda konti. Un tad, kad mēs sagatavojam devīto direktīvu um, Valf Klints vadībā, mēs neraudz, neraudzījāmies tikai un vienīgi uz finanšu iestādēm. Es um, vēlos, lai mēs pārskatītu formulējumu, un es saprotu, ka te ir zināmas problēmas, kas ir saistīts ar finanšu iestādēm, un jo īpaši finanšu iestādēm, kuras darbojas vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet uh, Pavisam godīgi es ceru, ka mēs neaprobežosimies tikai un vienīgi ar finanšu iestādēm, jo audits ir nepieciešams pilnīgi visiem uzņēmumiem. Tas ir ļoti nozīmīgi nākotnē, jo īpaši tas ir sakāms par uzņēmumiem, kas kotēs biržā. Tālāk, referenti mums piedāvā kompromisus, bet eh, es gal galā nezinu, ko eh, viņi domā par grozījumiem, kas nav iekļaut um, kompromisa grozījumos. Ir daži, kur ir iesniegti sociālistu uh, un demokrātu vārdā, un te es vēlētos uzklausīt referents viedokli. Sestais grozījums, uh, kurā tiek runāts par risku, kāds būtu uh, vienu no četru lielo bankrota gadījumā. Mums ir jādomā par uh, koncentrēšanos un par to, kādu risku tas atstāja. Un tālāk 80. grozījums, kas, es saprotu, būs droši vien problemātiskāks grozījums, par kur mums būs jāvienojas, bet manuprāt, tas ir ļoti svarīgs. Nevis ar šo likumdošanu mums būtu jāuzspiež auditoriem ievērot jeb izvērtēt uh, sociālo un vidas atbildību, kāda ir uzņēmumiem. Bet tā kā mēs to esam formulējuši, tad būtu jāuzsāk diskusijas par šo punktu. Lulings kundze satrauc tas, ka mēs runājam par šo jautājumu paralēli finanšu pārvaldības jautājumiem, bet es tomēr domāju, ka ar šo 80. grozījumu mēs varam attiecīgi artikulēt šos elementus, un es domāju, ka tas ir viens no elementiem, kas parādās zaļajā grāmatā, tāpēc nesaprotu, kāpēc mēs to nevarētu te iekļaut. Es, protams, saprotu, ka tas vispirms ir juridisko lietu komitejas eh, kompetencēs, bet šai komitejai nav aizliegts runāt par sociālo un vidas atbildību, kāda ir uzņēmumiem, un es domāju, ka citos gadījumos šī komiteja to dara. Tālāk par pirmo kompromisu grozījumu kas iekļauj pirmo grozīju, Sančes Presedo grozījumu. Manuprāt, nav, eh, ir aizmirst viss šī te pēdējā daļa viņa grozījumā, kas būtu jāiekļauj. Otrais grozījums ir saistīts ar aptvērumu, kādu mēs vēlamies, vai tikai finanšu institūcijas vai arī uh, citi uzņēmumi. Te es neatgriezīšos pie iepriekš teiktā. Uh, Tālāk kompromisa grozījums numur 4. Te ir iekļauta daļa, te nav iekļauta daļa no mūsu piedāvātā 37. grozījuma, bet uh, tas ļāva konstatēt, ka audits ir ļoti nozīmīgs, jo jūs it kā pieņemat šo ideju, ka tam ir svarīga sociālā nozīme, bet es piedāvāju arī skaidri pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka, lai ļautu piekļūt uzņēmumiem finansējumam. Proti, eh, kad banka redz, ka attiecīgi konti ir pareizi un tie ir pareizi pārvaldīti, ir daudz vieglāk piesaistīt finansējumu vai nu tirgu, vai nu attiecīgi no banku puses. Un otrkārt ir iekļaut šis corporate governance, par ko mēs noteikti runāsim arī uh, sagatavojot kopējo pasākumu kopumu, bet uh, Arī šeit tas ir svarīgi, jo uzņēmuma pārvaldība un to dokumentu kvalitāte, uz kuriem balstoties tiek uzsākt sociālais dialogs, tas viss ir ļoti nozīmīgi, tāpēc es piedāvātu to skaidri iekļaut tekstā. Tālāk, piektais grozījums. Jūs piedāvājat izvairīties no um, interešu konflikta, mūsu piedāvātais formulējums ir stingrāks, un mēs vēlētos, lai um, jūs piedāvātais um, teksts piektajā um, kompromisā tiktu pastiprināts. Sestais arī, manuprāt, nav pareizi. Tālāk kompromiss numur septiņi. Es priecājos par to, ka jūs pieņēmāt vairākus mūsu priekšlikums, pat ja te mēs saskaramies ar zināmām grūtībām attiecībā uz aptvērumu vai tātad tikai finanšu iestādes vai plašāks aptvērums, tālāk kompromiss astoņi. Te man šķiet ir drukas kļūda. Nevis proportionate was, bet proportionate way. Un tālāk 102. grozījums, Šārons Balzas grozījums, ka, kas liek mums padomāt par proporcionalitāti. Vai mans piedāvātais formulējums proti eh, tas, ka mēs pievērstos tikai pārobežu uzņēmumiem, neļaut mums atrisināt problēmu un definēt aptvērumu tā, kā mēs to vēlamies. Tālāk kompromiss numur 11. Es domāju, ka te ir pamats diskusijām, bet man būs daži kontru priekšlikumi, jo es domāju, ka mēs vēl varam pastiprināt priekšlikumu. Kompromiss numur 12 Um, kas balstās uz Lūlīnas kundzes piedāvāto tekstu, man nav iebildumu principā, bet um, man ir iebildumi tādā gadījumā, ja ta, šeit piedāvātais ir iemesls tam, lai mēs neko nedarītu un nevirzītos uz priekšu. Nu, es, lab, es labprāt piekrītu tam, ka mēs pievēršamies šim punktam, tad, kad runājam par uh, corporate governance, bet es domāju arī, ka mēs to varētu iekļaut šeit. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies. Jā, diemžēl man nav kompromisa grozījuma kopija. Um, tikai šo beigu daļu, par kuru runāja prevenšas kundze, es nevarēju sekot, bet tagad Klīns kungs lūdzu. <clears throat> Jo. Paldies. Dažas piezīmes. Es piekrītu, ka mums tiešām nevajadzētu skatīties, uh, kā nošķirt atsevišķos sektors. Tas liek. Es uzskatu, ka tiešām E, šīs revizijas iet kopā roku rokā ar kooperatīvo pārvaldību. Un tāpēc daži īsti komentāri tikai. Par konsultācijām un konsultāciju biznesu. Nu, tas nav klasiskais revizijas veids, bet gan pakalpojuma revizija, un līdz ar to tur es tik īsti kritiski neskatos, kā Keit uh, savā kompromisa krūzīmā. Es uzskatu tomēr, ka arī pašu uzņēmumu interesēs ir skatīties, lai tik piedāvāt tādu pakalpojumu, kas ir vairāk nekā tikai skaidra ekonomikas eh, darbības revīzija. Un jautājums ir, protams, kā arī tur skatās nodokļus un tam līdzīgas lietas. Tātad, ja mēs skatāmies, kāds varētu būt interešu konflikts, tad es uzskatu, ka mums tomēr vajadzētu nošķirt. Bet vispirms es uzskatu, kā mēs to varam tomēr kā pakalpojumu, varam arī atstāt neskartu un speciāli nav jānodefinē. Bet te nav runa par šo uh, operatīvo pārvaldību, kas ir valde. Uh, tur uzreiz būtu briesmas par to, ka, zinām, mērā šādas pakalpojumus viņi varētu mēģināt e, diktēt pēc viņu vēlmēm un ieskatiem, kā to visu vajadzētu veidot. Tas nebūtu vēlams. Tāpēc ir skaidri jāskatās, kāds pakalpojums piedāvā. Par to jāvienojas jau ir arī revizijas komiteja. Tātad mēs izveidojam šādu sistēmu, tad par to lem tie, kas ir uh, padomi nevis valde. Tātad grozījums numur 6. Un ja es par nevienu kompromisu neizsakos, citiem kompromisiem tas nozīmē, ka es piekrītu. Bet pastāstot tātad, kur ir par izsludināšanu konkursu. Nu, jautājums ir par to, vai mēs tiešām ar konkursu izsludināšanu um, neveidojam to, ka veidoja, nostiprinām tikai lielu uzņēmumu revīzijas, jau auditoru uzņēmumu pozīcijas. Uh, Nu, es tur nevaru pateikt tik skaidri. Un jāskatās, ka, ja varbūt netik daudz revīziju būtu tik jānosaka pa četriem gadiem vai astoņiem, bet gan jānodrošina, ka šie partneri tiek mm, kontrolēti arī. 11. kur ir runa par kopīgiem auditiem, un nu, es varu teikt, viss kārtībā. Tiešām, skatīsimies um, Francijā, kur ir arī jaukta pieredze, dažādas pieredzes uzkrāts ar to, kādi ir arī šie noteiktie kopīgi auditi. Nu, es no savas puses un savas pieredzes arī darboties valdēs, un esmu daudz strādājis ar dažādām revīzijas jau audita uzņēmumiem, tur, ko kopīgi auditi bijuši, tas vienmēr bijis ļoti produktīvs. Un mēs daudzos gadījumos līdz ar to esam tieši speciāli pieprasījuši un visu laiku īstenojuši šādu kopīgo auditu. Un es uzskatu, ka daudziem uzņēmumiem, kuriem ir šāds potenciāls, uh, izveidot lielāku izaugsmi, nekā viņi katrs atsevišķi varētu to darīt, tad arī viņi iesaistās šādā kopīgā organizācijā. Nu, piemēram, BDO Vācijā sākotnēji tā bija, nu, tā darbojas tādā reģionālā līmenī. Šodien viņa jau darbojas arī starptautiskā arēnā. Paldies! Nu, kurš tālāk? Sven, lūdzu. Paldies, kolēģi. Un paldies Keirai par um, viedokļu atzinuma projektu sagatavošanu. Bet nu, es gribu izcelt dažus jautājumus, kas, manuprāt, ir vēl aktuāli. Paldies, ka iekļāvi mūsu idejas arī Pirmkārt, jāskatās par atbildības jautājumu, par to, vai tad kas tad ir atbildīgs par krīzi. Man nedaudz pārsteidza Markus viedoklis, un tas pēc, manuprāt, šobrīd skaidrs, kā problēmas bija. Problēmas bija tieši tur, kā riski netika pamatnīti, un tas nozīmē nepareizas investīcijas, un līdz ar to krīze tikai tikai vēl papildus veicināta. Tagad tas visam skaidrs šeit arī ziņojumā jāiekļauj. Nu, skaidrs, ka ir zināms konflikts, iespējams interešu konflikts. Un tāpēc arī otrreizējais obligātais audits, kuru vairs neizvēlas pats uzņēmums, bet gan trešā puse. Nu, mums ir bijuši arī cīngas arī diskusijas par reitinga aģentūrā. Un šobrīd, manuprāt, tas ir skaidrākais un tīrākais risinājums, kas mums ļaut novērst to, ka uh, revizors būtu tāds tā kā vai pārāk pielaidīgs, jo viņš jau zinātu uzreiz, ka. Kā Un tāpēc, eh, skatoties to, kā šī nozara ir izveidota un strukturēta, un lai tiešām nodrošinātu uzticāmus risinājumus, mēs ierosinām vairākas lietas. Mēs neuzskatām, ka šis risinājums būtu jau šobrīd atspoguļots ziņojumu jeb atzinumu projektām. Tāpēc ir jāskatās arī uzraudzības iestāžu loma, kas ir tieši lielie spēlētāji Mums vēl vajadzēs arī atgriezties pie šī jautājuma diskusiju laikā. Un arī tas, ko teica Volfs Klings par atbildību. Visā tirgus ekonomikā mums jāskatās uz dažādu veidu stimuliem, un tātad pavisam skaidri jāprecizē atbildības jautājums. Manuprāt, tas ir nopietni daudz skaidrāk jāizcina, nekā tas līdz šim tekstā atspogļots. Turklāt man ir grūtības arī ar to pozīciju, ko nu pat ierosina valsts. Par pakalpojumu sniegšanu un auditu pakalpojumiem, autoru pakalpojumiem. Mums tur ļoti rūpīgi šis aizvērtē. Un, manuprāt, viņā arguments ir diezgan pamatots. Un mūsu piedātais risinājums iesaistīt arī trešo spēlētāju, kas nodrošinātu otrā auditora, jeb revizijāra izvēli, nozīmētu to, ka mēs tiešām varētu iekustināt tirgu, bet neesmu pārliecināts, kas palīdzētu mazajiem vidējiem uzņēmumiem un labprāt uzklausītu jūsu viedokli par to. Un visbeidzot. Un tālāk gribētu uzdot jautājumu DG Competition par tirgu struktūru un auditu nozarē. Manuprāt, būtu ļoti labi, ja mūsu komiteja varētu uzdot un kā pienākumu DG in, in, veikt šādu pilnīgi visaptarošu pētījumu, un es labprāt arī dzirdētu tātad to visu jūsu komentāru nu, tādā sadarbības kaisotnē. Nākamais runātājs. Paldies, Šaran. Es vēlētos no savas puses norādīt, mm, kā apsveicu pirmkārt Kēju ar sagatavoto atzinumu Un paldies par visu ieguldījumu, par paveikto darbu. Tas ir viss vērts uz to, lai mēs nodrošinātu labāku auditoru darbību un viņu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Nu, mēs skatāmies, eh, kas ir galvenais jautājums, par ko mēs šodien debatējam. Vai krīze tiešām ir devusi kaut kādu mācību? Nu, es nedomāju, ka līdz ar krīzi mēs būtu tiešām sapratuši lietas un mainījuši visas lietas pamato, pamatos. Problēmas paliek. Un jautājums arvien atklāts ir tagad, tā kā jau ir spēkā jau astotā direktīva par īstenošanu, nu, trūkst daudz secinājumu īstenojums. Tikai pirms neilga laika pāris dalībvalstis šo direktīvu ieviesa, un mums ir jāskatās, cik lielā mērā tas ir tiešām bijis auglīgi. Tāpēc nedomāju, ka mums vajadzētu sasteigt lietas. Ir vairākas problēmas spēkā. Un tas būtu arī jāskat mūsu komitejām. Piemēram, audit firmu rotācija vai mēs runājam par uzņēmumiem, vai pietiek uh, vienkārši, ka jūs arī pamainat partneri. Mums jāskatās, vai nodrošināt vajadzīgās kvalifikācijas, kvalifikācijas un kvalitāti. Un tad arī neskaidrs ar vienu šis jautājums par saistību ar krīzi. Lūk, visu jautājumu ar vienu jāturpina skatīt un jānodrošina, ka mums ir lielāks caurskatāmība, vairāks diel, spēcīgāks dialogs. Un vairāk uzmanības jāvēlta audita komitejām. Nu, un tā kā šajās debatēs, protams, mēs varam arī teikt, ka vēl nekas nav skaidrs, un mums būs jāturpina šīs debats. Bernārds, jāpaldies. Man ir Bernārds Langens. Es baidos, ka mēs nevaram visus, protams, šo atbildību tagad nogrūst uz revīzijas uzņēmumiem. Jo pirmkārt jau mēs sacījām, ka tās bija reitingu aģentūras, kuras vienkārši darbojas uz savu kaut kādu spekulāciju pamatu, kas bez īstiem pamatojuma uh, Um, šādus uh, lēmumus pieņēma, un tad ālāk uzne, uzraudzības iestādes, kas vienkārši visu to nekritiski pieņēma. Tāpēc mums jāveido tāda baltā grāmata, kurā mēs uzskaitītu visu jautājumus, kas būtu aktuāli. Un es varu pilnīgi piekrist Feberkungam un Klinskungam. Tātad jautājums par konkursu izsludināšanu, un tad jautājums par četriem lieliem uzņēmumiem, kas veic revīzijas un papildus eh, konsultācijām un pārbaudēm. Es baidos, ka tas viss ir, ir tā jāvērtē tīri pozitīvi. Un ar to daudz varētu panākt. Konkurences eh, vārdā mēs norādām, ka ik pa četriem, astoņiem gadiem tika uzdāts šāds konkurss un paredz arī tālākas iespējas revizijas uzņēmumiem attīstīties, bet no otras puses Jūs nevarat arī vienkārši vērst savu likumdošanas par to, lai sakautu lielos uzņēmumus. Un tāpēc jāpasaka skaidri, kurš pa ko atbild. Un īpaši skatoties uz kopīgajiem auditiem, vai mēs to paredzam, nu, kādā ziņā tas ir jāizdara, lai arī mazās un vidējās aģentūras izstrādājot kopīgas atzinumus, varētu arī kļūt par lielākiem uzņēmumiem un varētu pārbaudīt to, ko šobrīd dara lielie uzņēmumi. Manuprāt, tie ir svarīgākie punkti. Un te Arī skatoties uz tiem visiem piedāvājumiem, mums ir jāaptur tas viss prātā, un mēs nevaram vienkārši kaut kādā veidā to norakstīt kā mm, vienīgos atbildīgos par finanšu krīzes izraisīšanu. Paldies! Ja paldies! Arī es esmu iesniegus vairākus grozījumus, un savus grozījumus tur ir viena caurjošā tēma tad lietas, arī, ko mēs esam skatījuši par uzņēmumu pārvaldību. Un es jūs nepārsteigšu, šajos grozījumos es izceļu četras lietas. Pirmkārt, mēs runājam par arī to, ko teica Werners, ka varbūt, ka sanāk, ka auditorija revīzijas mm, iznotāji izslid, iz, izslidējuši caur sveikām, it kā pilnīgi nevainīgi. Un varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc es uzskatu, ka ka vajadzētu veidot tādu dialogu, kas pilnībā izgaismot visu šīs aizdomas. Nu, galu galā tieši par šīm aizdomām mēs runājam, kas vienmēr ir gaisā, ja kaut kas neskaidrs. Un bieži vien šādu sarežģītu uzdevumu priekšā daudzām dalībvalstīm kādreiz vai arī vien šobrīd, vismaz Eiropā, mēs to zinām no apvienotās karalistes, pusdienu laikā mēs redzam, ka mēs varam skatīties vēl, kāds ir šis problēmas turpināsies. un viss nozares pētījums to atklāja. Bet kādā ziņā mēs jau šobrīd skatāmies, ka mēs esam arvien ciešāk savienoti. Tā ir globalizācijas laikmets, un tāpēc mums būtu lietām jāpiet sistēmā, sistēmātiskāk. Un Eiropā revīzijas ietvaros arī uzraudzības iestādes, varētu teikt savu vārdu. Un nedomā, ka te vajadzētu kaut kādā veidā kaut ko izslēgt kas vairs nebūtu aktuāli ne finanšu nozarē. Tāpēc piekrīt, ka audits, jeb revīzija, nebūtu jānošķir. Īstenībā tās ir tāds kā papildus pienākums, kas ir jāizteno arī finanšu sektoram. Man ir interesants jautājums par atsevišķu vairāku revizioru, jeb auditoru nozīmēšanu un konkursu izsludināšanu, piemēram, Beļģijā un apvienotā karalistē. Un bieži vien jau tā, ka tur viņi savstarpēji tāpat četri uzņēmumi vienojas un pasaka, nu, kurš šoreiz varētu kaut ko piedāvāt, un bieži vien tas nemaz nav tie konkursi, nemaz nebija tik labi. Īstenībā es vienu, kur piedalījos, um, Eh, tas bija diezgan liels entuziasms, kur piedalījās arī vairāk uzņēmumu nekā bija sākotnēji gaidīts, un tas bija diezgan labs rezultāts. Es neuzskatu, ka būtu jāierobežo auditoru darbību tikai uz audita veikšanu. Ja jūs tā to redzat, tad jūs nenodrošināsiet augstākās kvalitātes speciālistus. Tur jābūt personām, kas tāpat arī nodarbojas ar konsultēšanas pienākumiem, kas tiešām var piedāvāt pašus labākos pakalpojumus. Tas gan nenozīmē, ka jūs veicat auditu un reiz arī konsultējat to pašu personu. Tās lietas būtu jānošķir, lai nenodrošinātu, ka nav interešu konflikts. Un mēs jau tagad esam nākuši klājā ar zināmiem priekšlikumiem arī parlamentā, kā varam nodrošināt šādus iepirkumus arī rūpniecības nozarē. Un ja mēs sekot arī šim, piemēram, revizijas, jeb auditu sistēmā kopumā, tad gan vietējās iestādes uzraudzība, gan komisijas līmenī, un mēs varētu parādīt piemēru, un citi varētu sekot. Un tāpēc šobrīd es nedomāju, ka mēs varam teikt, ka visu to varam grosīt un no tā teikties bet uzskatu, ka salīdzinošas kritērijas, ko mēs varam piedāvāt, ļautu varbūt arī vēlāk atgriezties pie tā un skatīties, kādi varētu būt uzlabojumi, un ja to nav, nu tad mēs varētu domāt tomēr, kas būtu jādara, kādiem jābūt tālākiem sodiem. Nu, līdz ar to es tā kā neesmu mēnu referente un es mēģinātu, protams, lietas pateikt tā, kā es to redzu. Bet, nu, es biju arī beidzamā runātā un tagad vēlreiz Keja vārds tev. Jā, paldies un paldies jums visiem par jūsu ieguldījumiem. Un es nerunāju par kompromisu tekstu, jo zinu, kā tas tika izsūtīts tikai stundu pirms sanāksmes sākuma. Līdz ar to es atvainojos visiem tiem, kuri to nesaņēma un ēnu referenti, kas ieradās šeit patieši un varbūt nejūt birojā, nemaz nezināja, kāda varētu būt šie kompromisa teksti. Līdz ar to es izvairījos pieminēt šos kompromisus, lai katrs it kā varētu izteiktos par to, par ko jau mums iepriekš dokumenti bija pieejami. Nu, līdz ar to kompromiss teksts tikā šobrīd piedāvāts Tas īstenībā ir tikai pirmais uzmetums. Un šobrīd esam diezgan atšķirīgās nometnēs sadalīts ap dažām politiskām nometnēm. Īpaši, kas attiec arī uz rotāciju, konkursu izsludināšanu par to, kā mēs panākam papildus konkursu, konkurenci. Un es dzirdu, ka daudz, kas norāda, ka kopīgie auditi pilnīgi nepieņemami un savukārt cits saka, jā, tieši tos lūdzumus vajag. Līdz ar to ir atkal jautājums aktuāls, kā mēs to visu varēsim saskaņot. Jebkurā gadījumā var jau tagad norādīt, ka ka šīs lietas mēs balsosim atsevišķi, un tur ir atsevišķi 25 jau pieprasītie dalītie balsojumi, un tad viņš speciāli prasīja par savu grozījumu numur 6. Es kā referentu to pieņemu. Tā nepatiks mana atbilde savukārt gan par astoto. Es baidos, ka tas drīzāk būtu jautājums par kooperatīvās pārvaldības jautājumu. Un tāpat arī es gribētu arī, lai jūs pamanāt 12. grozījumu, Uh, kompromisu grozījumu, kas ļauj, ka par kooperatīviem jautājumiem arī lem parlaments. Bet gal galā, un patiesa demokrātija patēs pateikt, vai šis ir iekļams vai nav iekļams revizijas ziņomā. Tāpat mums jāmēģina panākt arī saskaņots viedoklis par konkursu izsludināšanu. Man personīgi nepārliecina argumenti par kopīgiem auditiem. Un skatoties, nav tāds nav arī viennozīmīgi atbildi par rotācijas eh, sistēmu. Mans kompromiss jau šobrīd jau bija, kas paredzēja obligātus konkursus, bet katrā ziņā mums jāsaprot, ka jebkas, ko mēs ierosinam, tas ir visam jābūt ir ārkārtīgi skaidri izsvērtam. Mēs nevaram te spēlēties un paredzēt kāds neparedzētās sekas un nedrīkstam vēl radīt nepiemērotu, nesamērīgu slogu mūsu uzņēmumiem. Un tāpat arī audīt pakalpojumi, kas tiek veikti. Mēs varam mēģināt ierobežot atsevišķu veidu pakalpojumus, bet nekādā veidā es nevēlētos vedot atsevišķus uzņēmumus, kas nodarbojas tikai un vienīgi ar auditiem, jeb revīziju. Bet jebkurā gadījumā ir skaidri jāapsaka, ka ir jānovērš konfliktu novēršana. Un nevar veidot arī kaut kādu tādu iedomātu sienu starp dažādu veidu darbībām, kas tiek piedāvāts vienā uzņēmumā. Viens uzņēmums nodarbos ar ārkārtīgi daudzām lietām, un mēs nedrīkstam ierobežot uzņēmuma darbību, nosakot kaut kāds ierobežojums, nepieņemams darbības veidus. Un tādējādi padarot gandrīz neiespējamu viņa darbību. tad kāpēc gan neuzreiz nodrošināt to, ka mēs samazinām mūsu ekspertīzes līmeni. Nu, mēs nevēlamies to darīt, un tiešām mums jānodrošina, ka dažādi uzņēmumi to mēs spēj nodrošināt savu darbību, un mēs panākam pareizu līdzsvaru. Līdz ar to es ļoti rūpīgi strādāju pie šī kompromisa teksta. Es mēģināju apvienot visdažādākos viedokļus un piedāvāt tādu tekstu, kas ir pieņemams. Es ceru, ka tas nebūs tāds um, variants, kur mēs zīmējam zirgu, bet galā uzzīmējam kamieli. Nu, labi, mēs skatīsimies, ka jautājums ir par kompetenci sadalījumu starp ekonu un jūri kom komitejām. Uh, Kādā ziņā konkurences jautājums ir tas, kas mums ir vadošais, mēs esam vadošā komiteja, un arī kā iestāde mēs esam vadošā. Savukārt sadarbības starp regulatoriem un finanšu iestādēm tas, protams, ir ekon komitejas kompetencēm. Un arī skatoties uz iesniegumu termiņiem, mēs esam daudz paplašinājuši un bijuši ļoti dāsni Mums jāskatās, cik lielā mērā mēs tiešām spēsim arī varbūt neiejaukties viņu kompetencē. Bet, nu, cerams, ka viss šīs diskusijas mums turpināsies, arī divu komiteju starpā mums arī veidosies cieša sadarbība un tā rezultātā labs parlamenta dokuments, kas pieprasīs komisijai sniegt papildus priekšlikumus pirms tā nāk klājā ar likumdošanas priekšlikumiem. Tāds strādāsim nākošo dienu laikā. Un jums ir vēl kaut kas nu tad lūdzu sūtiet to uz manu biroju un tos visus izvērtēšu. Kādā ziņā mēs mēģināsim panākt tādu kārtīgu dokumentu nākošās nedēļas laikā. Paldies! Liels paldies! Balsojums komitejā notiks 9. maijā, jūrī balsojums 24. maijā un jūnijā plenārsēdē. Liels paldies! Tagad Es vēlos uh, sveikt Eiropas Centrālās bankas viceprezidentu, lai skatītu mūsu pēdējo darba kārtības punktu. Lūdzu, jūs palikt zālē. Right, thank you every... Liels paldies visiem! Mēs uh, sveicam Itoru Konstančo kungu. Mēs uh, arī esam pēdējo nedēļu laikā ļoti bieži tikušies dažādās sanāksmēs. Šodien esmu priecīgi sveikt mūsu vidū ECB viceprezidentu. Viņš uzstāsies par gada pārskatu 2010. gadā. Arī šī ziņojuma kopijas drukātā formātā ir pieejamas dažādās valodās arī šeit, zālē. Mana kopija arī šeit ir man priekšā. ECB ziņos arī par budžeta politiku desmitajā gadā ir runās arī par dažādām citām ECB aktivitātēm, kā piemēram centrāla banka operācijas aktivitātes, finanšu stabilitāte un tām līdzīgi. Pēc uh, prezentācijas, kuru veiks viceprezidenta kungs, es arī došu vārdu kolēģiem, kuri vēlēsies uzdot jautājumu. Mēs vēl neesam izvēlējušies referentu, kurš strādās pie šī gada ziņojumu, un tas ir daļa arī no nominācijas pakotnes, par kuru runās koordinātori. Desmitā maija sanāksmē Strasburgā tad uh, šo jautājumu vispirms es uzdošu koordinātoru sanāksmē Strasbūrā. Laipni lūgts. Viceprezidenta kungs, vārds jums liels paldies, priekšsētājs kundze, godētie deputāti. Šis ir ārkārtīgi liels prieks uh, šodien uh, prezentēt jums ECB desmitā gada pārskatu Tā ir arī daļa no mūsu ziņošanas Eiropas parlamentam. Šī ir pirmā reize, kad es uzstājos jūsu komitejā, eh, esot ECB viceprezidenta amatā. Es eh, sagaidu ļoti auglīgu viedokļu apmaiņu pie vispirms īsuma ekonomiskajā monetārās attīstības noteikumu komi pēdējo gadu laikā, kāda bija politiskie lēmumi un kāds ir izvērtējums ar makroekonomisko situāciju, jo es lūdzu būt arī uh, saprotošiem attiecībā uz maniem komentāriem par pēdējo jautājumu par makroekonomiskiem rezultātiem un situāciju. Šie komentāri nebūs uh, indikācijas par monetāro politiku kā tādu, jo pašlaik mēs esam. Uh, tādā periodā, kur valsts vadītāji atrās no šāda veida komentāriem. Pavisam īsi runāšu arī par fiskāliem izaicinājumiem Eirozonā un arī par finanšu stabilitāti un regulāciju. Un arī runāšu par Eiropas Savienības eh, ekonomiskās pārvaldības ietvaru, arī eh, ņemot vērā, jo īpaši šīs komitejas pieņemto ziņojumus un arī trialogu sarunu sākuma. Monetārā politika desmitajā gadā un 11. gada sākumā turpināja darboties ļoti kompleksā un izaicinājumiem pilnā vidē. Ir saspīlējumi finanšu tirgos, novērojami 10. gada maijā. Tas radīja jaunus izaicinājumus attiecībā uz monetāro politiku piemērošanu. Kopš 10. gada sākuma ekonomiskā atvesaļošanās Eirozonā ir sasniegt savu maksimumu, un to galvenokārt arī motivēja ārējais pieprasījums. Tajā pat laikā vietējais uh, pieprasījums arī stiprinājās pārskatu periodu laikā un kopumā. 4,1 uh, pazeminājumi 9. gadā IKP eiro zonā pieauga par 1,18 gadā. Šis, šie rezultāti bija daudz pozitīvāk nekā um, sagaidāms. Tālāk mēs sagaidām, ka Eirozonas ekonomika arī uh, jaunināsies uz balstoties arī uz pasaules ekonomikas uzlabošanu un arī privātu un vietējiem pieprasījumam ir arī jāpelnās, jāsniedz savus ieguldījums ekonomiskai izaugsmai, lai uzlabotu finanšu sistēmu darbību. Parādības padomi izvērtēja riskus, kādi ir saistīti ar šiem rezultātiem, lai eh, šie riski būtu līdzsvaroti. Runājot par cenu attīstību Eirozonā, inflācija ir pieaug kopš desmitā gada sākuma, galvenokārt atspoguļojot pieaugumu arī starptautisko preču tirgos. Inflācijas vidējais eh, izaugums, pieaugums bija 1,6% desmitajā gadā un turpina pieaugt arī 11. gada sākumā, sasniedzot 2,7% martā un atbilstīgi arī jaunajiem Eurostata datiem. 2,8% aprīlī. Kamēr mā, vietējie cēnu spiediens ir visai uh, viduvējs un ietekmē tieši inflāciju. Mm, bet inflācijas pieaugums ir saistīts ar enerģijas cenu pieaugumu, tāpat skaitā arī pieaug netieši noli, li, nodokļi, arī administratīvās cenas. Mm, un tas atbild uz fiskālo konsolidāciju, kāda būtu nepieciešama tuvāko gadu laikā, un ekonomiskās aktivitāšu atlapšana arī varētu atspūgļoties uz vietējo cenu spiedienu. Un runājot par monetāro analīzi, mēs redzam, ka monetārā paplašinājums ir visai uh, vituvējs un arī prognozes norāda, kā monetāra likviditāte varētu atvieglot arī cēnu spiediena ietekmi, kas izriet no citiem faktoriem. Pie šiem nosacījumiem ECB valde savā sanāksmē 7. aprīlī lēma arī bija palielināt par 25% punktiem procentu likmi. Uh, Un sāk, pēc tam, kad uh, divu pēdējo gadu laikā šīs procentu likmes tika uh, stabilizētas uz zemāko līmeni, lai tādējādi varētu mēs arī atbalstīt cenu stabilitāti. Ir ļoti būtiski arī novērot to, ka nes, nesenie cenu attīstība arī nav uh, palielinājusi inflācijas rādītāju vidējā periodā. Uh, Mūsu lēmums palielināt procentu likmes arī nozīmē to, ka mēs vēlamies saglabāt šo kontroli pār inflāciju apmēram 2% apmērā vidustermiņā. Un tas ir nepieciešami, lai monetārā politika varētu sniegt savu ieguldījumu ekonomiskā izaugsmē. Vēsturiski procentu likmes ir bijušas ļoti zēmas Un esošā monetārā politikas tendence atbalsta ekonomisko attīstību un darba vietu izveidi. Ņemot vērā e, finanšu saspīlēto situāciju, ECB ir saglabājuši dažus savu standartu pasākumus politikas 10. gadā un 11. gada sākumā galvenokārt attiecībā uz likviditātes piešķiršanu, likviditātes atjaunināšanai, refinansēšanas operācijas desmitajā gadā ECB lēma arī izveidot uh, um, izdarot vecpapīru atbalstu, eh, vecpapīru tirgu, lai atbalstītu valstu ekonomiskā atjaunināšanu un likvidācijas, kas izriet arī no šīm vecpapīru iegādāšana, ir neutraliz, neutralizētas, pateicoties likvidācijas eh, absorbēšanas operācija, ņemot vērā arī krīzes laiku. Šie nepieciešamie pasākumi tiks piemēroti, lai at bildātas krīzes situāciju, runājot par eh, fiskālo deficītu un arī par parādiem. Desmitajā gadā Eirozonas deficīts eh, stabilizējās ļoti augstā līmenī 6% apmērā, kamēr pārāds pieaugā līdz 85%. Individuālās valstīs arī bija novērojami ārkārtīgi augsti deficīta rādītāji, ņemot tādu plašāku skatu arī uz ekonomisko recesiju, arī palielinās eh, fiskālās eh, politikas un arī eh, konsolidācijas daudzām valstīm neizdevās arī piemērot uh, veselīgu fiskālo politiku labas ekonomikas, kas uh, periodā. Dažām valstīm arī tādējādi neizdevās nostabilizēties tieši no nodokļu aspektu un iedokļu. Tālāk par institucionālo pusi fiskālo ietveru, kas tika pārskatīts 5. gadā. Šis fiskālais ietvers bija pārāk vājš, un tas netika atbilstīgi piemērots, arī atspoguļot fiskālo līdzsveru trūkumu. Uh, ja finanšu stabilitāte kļuva aizvien uh, vājāka investoru vēlme atbalstīt uh, valdība, finanšu aktivitātes samazinājās. Arī Grieķija un Īrija saņēma atbalstu, izmantojot Eiropas Savienības SVF, ko vēlas programmas. Uh, Viņas arī prasīja pēc palīdzību pagājušajā mēnesī. Raugoties uz nākotni, ir ļoti svarīgi, lai šīs valsts pieņem drastiskas reformas. Grieķija, Īrijai pilnībā jāīsteno programmas un arī Portugāla ir nepieciešama piemērošanas programma un reforma, kas pašlaik tiek izskatīta. Kopumā runājot, visa Eirozonas valdībām ir jāsasniedz līdz 11. gadam konsultācijas mērķi, attiecībā uz nākamajiem gadiem. Šie konsultācijas mērķi ir uh, jābalsta konkrētiem konsolidācijas pasākumiem arī termiņi, lai varētu mazināt parādus. Un par to runāt par Igauniju Luksemburgu, tās ir vienīgās Eirozonas valstis, kuras pašlaik uh, un kurām nav jāpiemēro šīs ārkārtīgi li uh, lielā deficīta procedūras, ir nepieciešama konsultācijas plāna, lai varētu samazināt valstu izdevumus, stiprinot uzticību uh, valstu finanšu ilgtspējībā. Tā ir absolūta atslēga, lai varētu samazināt arī uh, procentu likmes un varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Ir nepieciešams arī stiprināt mudinājumus ekonomisko politiku izveidēja laba Un tagad pavisam īsi par finanšu stabilitāti. 11. gadā Eiropas sistēmiskā riska valde, kā arī jo, trīs Eiropas uzraudzības iestādes pēc uh, sagatavošanās darbiem 10. gadā varēja sākt savu darbību, tagad eh, šīs iestādes var pilnībā darboties, jau valdi arī šīm iestādēm tiksies divreiz un arī tik izveidot pārdomdevēja komitejas NCB. E arī sniedz visa veida atbalstu. SRK aizsargādēji visu, lai varētu finansēt savu darbību un arī analītiskos instrumentus izveidot, lai varētu veikt sistēmiskā riska analīzes, balstoties arī uz Bāzels 2 ietvēru ECB atbalsta komisijas darbā attiecībā uz kapitālu prasību direktīvu CRD 2. 4. Komisijas priekšlikumi attiecībā uz 11. gadu sniegs parlamentam un arī padomēji pietiekam daudz laika, lai varētu izveidot jauno ietvaru līdz 12. gada beigām. ECB svaziņojumā arī uzsvers ar mūsu atbalstus komisijas iniciatīvā attiecībā uz krīzes pārvaldību rezolūciju ietvarē Eiropas Savienības finanšu institūcijām. Eiropas Savienībai nepieciešami labāki instrumenti, konkrēti mērķi banku sektorā un arī tā, darbība jāpadara efektīvāk. Nacionālajie režīmi ir, sistēmas ir jāharmonizē pēc iespējas vairāk, ir nepieciešama labāka koordinācija starp dalību valstīm. Krīzes situācijās atbildība arī ir jāpārdala. ECB e arī piekrīt politiskajam mērķim jaunajā Eiropas Savienības režīmā nodrošināt tādu ietvaru, kur finanšu institūcijas uh, var izgāzties tajā pat laikā, saglabājot Eiropas Savienības finanšu sistēmas stabilitāti kā tādu un samazinājot arī valsts izmaksas un ekonomiskās attīstības pārtraukumu no šī perspektīvas. Uh, Nevis zemes rezolūcijas ietvars, kur ir kas eh, nodrošina stār eh, pārobežu institūciju, finanšu institūciju darbību, ir jāizveido arī Nacionālo rezolūciju fondu tīkls, kas eh, arī vidus ilgtermiņā varētu arī pārvērsties par Eiropas rezolūcijas fondu, un tas ir ļoti svarīgi. ECB ļoti aktīvi arī sniedz ieguldījumu diskusijās FSB un arī G20, lai varētu izveidot nosacījumus, kas palīdzēs samazināt sistēmiskos riskus, kas iziet no tā saucamās globālās sistēmiski svarīgām finanšu institūcijām. Runājot par jaunajiem stres testiem, kas tiks arī iz, veikti atbilstīgi jaunajām banku iestādēm. Šie stres, stres testi ir izveidoti, lai varētu mazināt risku. Un arī sagaidām, lai varētu samazināt neskaidrību tirgus dalībnieku vidū attiecībā uz Eiropas banku efektīvo darbību. Un tagad daži tikai uh, aspekti tad stiprināt makroekonomisko situāciju, kas ir labāk nekā iepriekšējā finanšu gadā. Arī ECB sniegu savus vārdlīnijas viņu darbībā, tālāk arī ir stingrāks izvērtējums, kas tiks veikts, un visbeidzot dalība valsts ir arī apņēmušās uh, pieņemt ambiciozas stratēģijas, lai varētu stiprināt uh, ievainojums finanšu institūciju darbību. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi, lai uh, vajadzētu atbalstīt bals, bankas, kas arī neizturēšo stresa testus. Eiropā jāizmanto šie stresa testi, lai varētu uh, veikt uh, banku sektorai kapitalizāciju Eiropā kopumā. Un visbeidzot vēlos apsveikt jūs komiteju par neseno balsojumu par ekonomiskās pārvaldības pakotni. Ekon ir uh, spērus ļoti svārīgu solis priekš, lai varētu stiprināt ekonomisko un budžetu uzraudzību Eiropas Savienībā un Eirozonā. Jo īpaši apsveicu to, ka arī procedūra automatizācija te automātiskums ir izveidots, lai varētu izmantot šo kvalificētā vairākuma balsojumu. Arī procedūras pret valstīm, kas ne zvās banku noteikumu ievērošana, tās ir jāatvieglina. Politiskie pasākumi, kāds jūs piedāvāt. Ļoti nepieciešama, lai varētu stiprināt arī atbilstību uzraudzības ietvaram ir jāzina ātrāk, ir jāpiemēro finanšu sankcijas makroekonomiskās uzraudzības ietvarā, un arī šī ideja šai pat virzienā jūsu atbalstu šajā pat ietvarā attiecībā uz ļoti skaidru nodalījumu starp dalību valstīm, kuras pieder vai nepieder Eirozonai, arī ļoti pozitīva pieeja prasības, lai varētu izvairīties no negatīvām līdzsvera trūkuma. E, šīm prasībām ir jābūt daudz stingrākām. Šāda veida nošķirtība, lai mēs varētu izmantot jaunā līguma 136. pantu, tas ir jāiepēro, jāpiemēro dažādās nozarēs, izdarot arī nepieciešamos secinājumus no krīzes, un attiec, lai veicinātu monetārās savienības funkcionalitāti un arī dalību valstu atbilstība izaugsmes stabilitātes paktam šī atbilstība arī tiks stiprināta, izveidot atbilstīgas uh, konkrētus nosacījumus. Finanšu sankciju priekšlikums, zibās datu manipulācija, arī tas, protams, ir ļoti apsveicami, un arī institucionālajā nosacījumi, kas attiecas uz akurātus statistikas informācijas sniegšanu. Un arī daži komitejas nostāja, par kuru mums ir bažas. Uh, kas īpaši attiec uz stabilitātes un izaugsmas paktu, to nevajadzētu mīkstināt, palielinot uh, izā, izņēmumus, dažādas cikliskās attīstības, valsts investīcijas, uh, valsts pasākums finanšu nozarei, šos faktori, kas varētu tikt uh, arī Eh, minēti, attiet, runājot arī par parādu un deficītu. Tas var radīt arī daudz nestabilitāks, eh, nestabilāks finanšu politikas un um, fiskālās politikas izveidi, kas attiecas uz eh, finanšu stabilitāti. Un tirgus uzraudzība ir jākoncentrējas uz ļoti ierobežot skaitu faktoriem, kur tiek runā, skatīti tikai vienīgi ekonomiskie un monetārie aspekti. Uh, līdzsvara trūkums un tam līdzīgi, kas nozīmē arī ārkārtīgi liels atšķirības no esošajām tendencēm un arī līdzsvara trūkums un neskaidrība, kas var apdraudēt eh, monetāro savienību. Protams, ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, un uh, tā, par to tiek runāts arī es 2020 stratēģija. Tas nenozīmē to, ka es neatzīstu nepieciešamību koordinēt visas ekonomisko politiku dimensijas un Eiropas semestrā punktus. Un vispēcot arī ziņojums, kurš apstiprina jūsu komiteja ļoti pozitīvs ieguldījums trialogam, kas um, turpināsies, un es ceru, ka arī tas ļoti veiksmīgi noslēgsies, lai ekonomiskās pārvaldības pakotne varētu tikt pieņemta un īstenot pēc iespējas ātrāk. Godētā priekšsēdājas kundze, godētie deputāti, finanšu krīzes mācības Eiropā ir uh, arī reforma pamatā, kuras mēs īstenojam pagājušajā gadā. Koncentrēties uz eirozonu krīze uzsvēra uh, cik, nepie, cik liela saikne starp valsts parādiem un finanšu nozari, jo tās ir eh, šīs pašas krīzes divas sejas. Ļoti vairs finanšu nozarei var būt ļoti negatīvi ieteikumi uz valsts finansēm un tajā pat laikā arī makro. Eh, Lāču ne līdzsvēra trūkums un arī valsts parādi var nodarīt ļoti lielu kaitējumu finanšu tirgumu. Tādēļ ir nepieciešams īstenot efektīvu ekonomisko pārvaldību, kas var nodrošināt fiskālo ilgspējību, konkurētspēju, izaugsmi, izveidojot Eiropas stabilitātes mehānismu, efektīvu arī Eiropas sistēmu un finanšu uzraudzības darbību. Eiropas parlaments un nesavienotāji, kurš vienu vienāds mērķus. Un, Esmu pārliecināts, ka turpināsim arī efektīvi sadarboties, lai varētu nodrošināt mūsu darbības veiksmi. Thank you very much. Uh, now... Lielas paldies. Mūsu rīcībā ir tikai 25 minūtes, un man diemžēl būs jādodas prom. Tāpēc uh, vispirms koordinatoriem vārds un papildus vēl runātāji. Podimats kundze un Ferreiro kundze. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties, jo man tik tiešām ir jāslēdz runātājs saraksts. Labi, tātad vispirms Žan, Žans Pauls. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, vicepriekšsēdētāji, paldies par jūsu ziņojumu, ja es pareizi sakoju. Uh, Um, tekstam, uh, ko es dzirdēju ausiņās, tad man radās iespējas, ka jūtu ziņojums drīzāk ir optimistisks. Vismaz es tajā nemanīju nekādu satraukumu, nekādus brīdinājumus. Tāpēc vēlos uzdot divus jautājumus. Vispirms, kas, ku, kas notiek ar šiem te ārkārtas pasākumiem, kurus Eiropas centrālā banka īstenojas pēdējo laikā atbalstot eiro? Un otrkārt, kas būtu jādomā, jāsaprot ar šīm uh, baumām par uh, Grieķijas parāda turpmāko likteni. Paldies! Un varbūt viens jautājums, viena atbilde, un redzēsim, kā mums veiksies. Well, um, it's always very difficult. Nu, jāsaka, vienmēr ir ļoti grūti eh, sagatavot eh, runu tā, lai auditori varētu secināt, vai eh, tendence ir optimistiska vai pesimistiska. Mēs zinām, ka situācija ir ļoti nopietna. Mums atliek man paraudzīties uz to, kādā situācijā šobrīd ir vairāk dalībvalstu parādi, lai saprastu, ka uh, Šobrīd mēs runājam par līmeņiem, kas ir augstāk nekā tie, kas eh, parādījās pagājušā gada maijā. Tas norāda uz to, ka līdz šim pasākumi, kas ir tikuši īstenot gan no dalībvalstu puses, gan no Eiropas puses, nav joprojām pārliecinājušas eh, investors par to, ka šie pasākumi ir pietiekami, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar valstu parādiem. Un tas, protams, ir ļoti nopietni, jo um, diezgan daudz lēmumu, kas jau ir tikuši pieņemti, un mēs varam pat būt pārsteigti par to, ka šie uh, skaidrie lēmumi nav tikuši ņemt vērā, piemēram, no reitingu aģentūra puses. Jo runa tomēr ir par diezgan ievērojamām summām, un tas liecina par to, ka kredītu risks ir samazinājies Eiropā. Mm šīs finanšu palīdzības rezultātā, bet tas neatspoguļojās reitingos. Bet jāsaka arī, ka pēc programmu paziņošanas vai arī pēc pieprasījuma iesniegšanas eh, šie reitingi drīzāk tika samazināti. Tātad eh, šajā ziņā eh, krīze joprojām turpinās, vismaz šis krīzes elements joprojām ir spēkā. Par to šaubu nav, un tas ir pavisam nopietni šobrīd. Pasākumi, kurus mēs īstenojām pagājušajā gadā, ir tikuši izmantoti uh, vairāk kārt, un kuvējas apjoms šobrīd ir aptuveni 12% no kopējās likviditātes nodrošinājuma, un tas ir, kā jūs zinat, stabilizēts. Bet kopumā runa ir par šādu apjomu, un Mēs neesam izmantojuši šo programmu jau kādu laiku. Tātad programma nav tikusi anulēta, bet tā pēdējā laikā nav tikusi izmantota. Tas ir tas, ko es varētu teikt par iespējamo atteikšanos kādu dienu pilnībā no šīs programmas. Protams, eh, pēc dabas šis pasākums ir eh, pagaidu pasākums. Uh, un mēs pie tā arī pieturamies. Bet viens no iemesliem, kāpēc mēs neesam izmantojuši šo programmu, ir tas, ka mm, šo te eh, pen, palielinājums ir radies no, šaubā, no um, baumām par restruktūrizāciju, kur jūs pieminējāt, un arī šīs baumas uh, noraidījušas vairākas eh, valdības, uz kurām tas attiecas, šīs, eh, ba šīs baumas tomēr turpina uh, cirkulēt, un ir ļoti daudz cilvēku un iestāžu, kas ir interesēts tajā, lai uzturētu šīs baumas, tās var no tām iegūt. Tātad baumas par to, ka ir paredzēta restruktūrizācija Eirozonā. Un ir ļoti grūti cīnīties pret uh, pēdējā laika notikumiem. Tāpēc arī uh, jūtīgākās valsts ir uh, eh, lūguši savu palīdzību, piemēram, Portugāla, un tas liecina arī par to, tas arī izskaidro to, kāpēc mēs neesam izmantojuši šo programmu. Tālāk, kas attiecas uz parādu restruktūrizāciju, tad ir programmas, programmas, kas tikušas pārskatītas tas, eh, kopā ar Starptautisko valūtas fondu. Tās ir spēkā, tās ir iespējams izmantot, rīkoties saskaņā ar tām. Un, protams, ka ir paredzēts arī tās pārskatīt, runa nav par fiksētām programmām, bet tās var arī būt evolutīvas. Bet uh, Mēs, eh, protams, nevaram pateikt iepriekš, ka šīs programmas nedarbosies. Paldies! Nākamais koordinators ir Keita. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos pavisam īsi. Jūs atsaucāties uz eh, rezolūcijas fondu un viens no jautājumiem, eh, kur es uzdevu, jau arī ESRK pārstāvjiem, vai ir nepieciešamais kapitāls, lai uh, iepriekš finansētu uh, kapitālu vai no Eiropas centrālās bankas uh, perspektīvas jūs varētu pateikt, vai ir pietiekami daudz kapitāla, lai uh, sniegtu kumulatīvo ietekmi visai, visiem šiem te regulatīviem noteikumiem, kas ir spēkā. Jā. Tieši tāpēc Jau no paša sākuma, kad tika runāts par banku sektoru aplikšanu un nodokļiem, mēs esam atgādinājuši par to, ka ir jārīkojas piesardzīgi. Ir jārezervē un jāparāds tas, lai šis te sloks, kas tiek uzlikts nozarei, lai tas tiktu pietiekam pārdalīts. Un mēs esam teikuši arī, ka vairākas svīras, kas ir tikušas iedarbinātas dalībvalstīs, būtu jāizmanto, lai rastu finansējumu ex ante šāda veida rezolūcijas fondiem, kas, mūsuprāt, ir nepieciešami. Un tas ir elements, kas ir ļoti nozīmīgs, lai izpildītu, lai izveidot šo ietvaru mums ir nepieciešams tas, lai mēs tiktu galā ar krīzi, jo krīzes pārvaldībā šis ir ļoti svarīgs elements, lai mēs sasniegtu mērķus, kādi ir šiem te rezolūcijas eh, režīmiem, lai samazinātu šo te uh, inficēšanās efektu. Tie ir, ir ļoti svarīgi uh, aspekti. Tālāk paraugoties uz vidējo termiņu un ilgtermiņu, mēs uzskatām, un tas ir tikai viedoklis, ka uh, rezolūcijas fondu tīkls, kas tagad tiks izveidot saskaņā ar komisijas priekšlikumu, ja tas tiks apstiprināts, tad šīs Nacionālo rezolūcijas fondu varētu uh, novest pie Eiropas līmeņa rezolūcijas fonda, kas palīdzētu lielā mērā atrisināt ļoti nozīmīgu problēmu, kas ir sloga pārdale pārobežu finanšu institūciju krīzes apstākļos. Mēs uzskatām, ka tas ir pareizais veids, kā mēs varētu reiz par visām reizēm atrisināt šo problēmu, jo tas, ka šī problēma pastāv, neļauj mums progresēt. Un nodrošināt tādu uzraudzību, kurā tiktu ņemt vērā Eiropas perspektīva un iespējamā e, inficēšanās, ja tā varētu teikt, no vienas valsts uz otru. Paldies, Sven, lūdzu. Liels paldies par to, ka iepazīstinājāt mūs ar savu gadskārtējo ziņojumu, un paldies, ka ieradāties uz mūsu komitejas sanāksmi. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi iepazīties ar jūsu uh, smago darbu. Es uh, neesmu pārliecināts, ka vēlētos būt jūsu vietā šobrīd. Man būtu divi jautājumi. Eiropas centrālā banka nāca klajā ar ļoti striktiem pasākumiem, lai e, dotu bankām jau īpaši eirozonā likviditāti, un mm, jāsaka, ka šie te blakus efekti bija diezgan nelieli. un tas ir radījis diezgan lielus pasības. Otrakārt, Eiropas centrālā banka ir eh, iejaukusies arī uh, sekundārajā tirgū. Un es gribētu zināt, kāda ir situācija attiecībā uz risku, kā tirgus ir izvērtējis uh, to, uh, ko jūs uzskatāt kā um, blakus efektu vai tos vērtspapīrus, kurus esat iegādājušies sekundārajā tirgu. Cik liels ir risks un kā tas uh, parādās jūsu gada bilancē ziņojumos? 232. lapusē jūs norādat uz pēļņu un ņemot vērā tomēr risku, jūs esat iz, iz, pārdalīs šo peļņu Eiropa, e, Eiropas centrālajām bankām, vai šāda te peļņas pārdala ir vietā, ņemot vērā potenciālo risku? Tāds būtu mums sākotnē pirmais jautājums. Un otrs jautājums. Jūs skaidrojāt, ka jūs ievērojami samazinājat e, procentu likmes krīzes laikā, un tagad jūs spērāt pirmos soļus, e, lai izkļūtu no šīs situācijas. Uh, Vienlaiks jūs mums skaidri paskaidrojāt, ka šobrīd nav nekādu signālu, kas liecinātu par to, ka inflācijas eh, līmenis varētu palielināties, bet drīzāk ir nodokļu eh, pieaugums, eh, enerģijas pieaug, cenas pieaugums un izējumateriāla pieaugums ja jūs palielinātu procentu likmes, tas radīs papildus grūtības uh, vajākajiem eirozonā. Uh, bet tas būtu nepieciešams varbūt citvietā Eirozonā. Vai tādējādi eh, nebūtu jāpārdomā inflācijas definīcija, kur jūs izmantojat, un varbūt būtu sistemātiskāk jādomā par šo aktīvu cenas radīto inflāciju. Paldies! Paldies! Paldies par jautājumiem! Kas attiec uz riskiem? Pirmais jautājums. Vispirms. Tur, kur risks ir vairāk, eh, tur, kur risks parādās, ir proti eh, šajos iepirkumos eh, vērtspapīra tirgū. 77 miljārdi kopumā tie tagad. Un obligāciju uh, gadījumā 60 mm, miljārdi. Obligācija gadījumā jāsaka, ka te ir runa ne tikai par aktīviem, kas slēpjas aiz šiem uh, obligācijām, bet arī bankas pašas, kas ir um, emitējuši šīs obligācijas, arī ir atbildīgas. Tālāk, kas attiecas uz SMP, kā jūs zināt, tam ir beidzies termiņš un ir vairākas programmas dažām valstīm, kas ir iesaistīts. Tad te, te nav noteikta termiņa. Un tas nozīmē, ka mēs esam atkarīgi no tā, lai šīs programmas tiktu veiksmīgi ieviestas jo tas gal galā nodrošinās to, ka šie vērtspapīri tiks atmaksāti. Es vēlētos atgādināt arī par to, ka e, š, mēs iegādājāmies e, šos vērtspapīrus e, sekundārajā tirgu jau ar zinām cenas samazinājumu, tātad nominālo vērtību, un vienlaikus mēs esam saņēmuši ļoti daudz procentu maksājumu no šiem eh, pašiem vērtspapīriem, kurus jūs atrodat tagad mūsu eh, kontos. Runa ir par vairākiem simtiem eh, tūkstošu. Vēl kas ir svarīgi. Mūs jau šobrīd aizsargā tas, ka mēs iegādājāmies vērtspapīrus ar atlaidēm, plus mēs esam saņēmuši arī interešu maksājums. Uh, Un mēs esam palielinājuši arī uh, savas uh, provīzijas, jeb uzkrājums, lai um, tiktu galā ar risku. Mēs izmantojām lielā mērā peļņu, kas iegūta pagājušajā gadā, lai palielinātu vispārējās uh, rezerves līdz vairāk nekā 5 miljardiem eiro. Arī tā ir aizsardzība riska gadījumā. Ja šāds risks nākotnē parādītos plus vēl eh, kapitāla dubultošana, tas viss palīdz mums ņemt vērā visus riskus. Jūs teicāt, mēs izdalījām peļņu, bet mēs izdalījām ļoti nelielu daļu peļņas, jo lielākā daļa peļņas tika izmantot, lai palielinātu Eiropas centrālās bankas vispārējās rezerves. Tas, ko jūs teicāt par inflāciju un situāciju, kas ir atšķirīga dažādās Eirozonas valstīs, jūs zinat, protams, ka e, šajā ziņā e, līgumā viss ir pateikts skaidri, kāds ir uh, Eirosistēmas primārais mandāts. Mēs, mums ir jāpild savs mandāts un jāpild savas funkcijas, ievērojot līguma noteikums ņemot vērā situāciju Eirozonā. Tas ir, no tā mēs nevaram izvairīties, un tā tas notiek visās monetārajās savienībās. Tālāk inflācija, pamatinflācija. Šobrīd tā ir um, nedaudz vairāk kā viens procents. Ja mēs izslēdzam enerģiju un pārstrādāto pārtiku, apstrādāto pārtiku, bet šī te centrāla inflācija nav mērķis. Jūs zinat, kā ASV, piemēram, izmanto šo uh, konceptu, jo ekonometriski ir iespējams parādīt, ka ASV šis ir rādītājs, kas norāda uz uh, uh, inflāciju nākotnē, bet jāsaka, ka šis rādītājs neatiec tikpat lielā mērā uz Eiropu tas nevar būt viens no mērķiem. Tad, kad vispārēja inflācija eh, palielinās, es jau teicu, ka aprīlī eh, aplēs ir 2,8%. Mēs zinām, ka risks parā, par otrā raunda efektu parādās pavisam ātri, tāpēc mums ir jāsaprot, kas notiek inflācijas ziņā, lai stabilizētu inflācijas uh, gaidas, tātad rādītājus. Bet eh, vēsturiski raugoties, inflācijas līmenis joprojām ir ļoti zems, un kā jau Trišēkungs teica preses konferencē, kad mēs nolēmām par šo palielinājumu par 25 bāzes punktiem, mēs nelēmām par lielāku palielinājumu. Paldies, mūsu rīcībā ir vēl septiņas minūtes, un varbūt uzklausīsim vispirms abus jautājumus, un tad arī atbild uz tiem uzreiz. Paldies, Šāron. Paldies priekšsēdētāju vietniekam par viņu uzstāšanos šodien. Man divi īsi jautājumi. Viens ir turpinājums tam, ko Žana Pauls jau uzdeva par Grieķijas parāda restruktūrizāciju. Paldies arī jums par jūsu atbildi. Jūs norādiet, ka šīs baumas ir nepamatots, bet nu viņas ir. Un ir attiecīgi, protams, um, uh, peļņas guvēji, kam ļoti izdevīgi šāds baumas, un komisija tur neko daudz nav darīt. Jo nav jau tā, ka tikai šīs baumas samazina ārkārtīgi spēcīgos jau centienus, ko Grieķijas valdība un cilvēki ir izpēruši, lai uh, palīdzētu savā finanšu situācijā. Otrs jautājums ir par to, ka noteiktās procentu likmes. Nu, ir bijuši arī kritika par to visu lēmumu. Atlapšana, protams, ļoti trausla. Vairāk ekonomisti norāda, ka šāds lēmums varētu arī samazināt ekonomikas atlapšanu. Tāpat ir norādīts, ka šāds lēmums palielināt eh, um, procentu pamatlikmi uh, atkal sarežģīs situāciju vairā valstīs, kur ir sarežģīta ekonomika. Un es spēsim palīdzēt viņam sakārtot savas valsts finanses. Paldies! Paldies, mm, Ferēras kundze. Paldies jūs, ka jūs iepazīstināt centrālās bankas politiku šodien, un mēs gribētu skatīt arī divas lietas. Pirmkārt, Grieķijas jautājums. Kāds izskanēja, situācija pasliktinās par, slī, par spīti intervencijai. Mans jautājums šāds. Šķiet, ka situācijas pasliktināšanās ir cieši saistīta ar starptautiskajiem tirgus operatoriem kas uzskata, ka vidustermiņā un ilgtermiņā izaugsmas iespējas ir lielākas nekā īstermiņā konsolidācija, pasākumu konsolidācija un vienlaikus. Man interesē, ko Eiropas Savienības centrālā banka ir darījusi, lai nodrošinātu stabilizācijas fonda izveidi un kādā veidā tas saistās arī ar iespējamo valsts bankrotu. Jo par to atkal ir runas. Un mums jānodrošina, ka mēs to panākam, jo paskatieties, kas tā notiek. Tā ir starp valdību vienošanās, nevis Eiropas līmeņa vienošanās. Tāpēc jautājums ir, kāda ir gūta mācība? no Grieķijas un Eiropas centrāla banka, kā to tagad ir iekļāvusi savā praksē. Un ko tad Eiropas centrālā banka saka par Eiropas ekonomikas pārvaldību? Banku stresa pārbaudē. Kā jūs uzskatāt, kā valstu parādi kas tiek uzkrāti, kā tad to vajadzētu vērtēt. Divas minūtes jūsu rīcībā, un pēc tam man jālūdz Žanpols, lai viņš pārņem sēdes vadību, jo man ir diemžēl jau tagad jādodas projām. Un paldies un atvainojos vēlreiz, ka man tā jāsteidz projām. Lūdzu, jums vārds. par restruktūrizāciju un sarežģītījumiem, ko tad mēs visu varam darīt. Nu, tas ir aktuāls jautājums. Mēs varam mēģināt stiprināt izpratni um, par programmas uzticamību, kas šobrīd tiek piemērota. Ir bijis jau tāda struktūrāla pielāgošanās, kas ir veikta vienlaikus mēs redzam tomēr arī ir bijuši zināms atkritieni, jo valsts kasē nav ieņēmumu bijuši tādi kā plānots. Un tāpēc krīzes situācija prasa krīzes reakciju. Otkārt, Grieķijas valdības paziņojums par privatizācijas programmu, nu tā arī jāizteno. Un tirgum ir nepieciešama pārliecība, ka šī programma tiks īstenota. Jo tas sniegtu arī ieguldījumu nozīmīgā veidā valsts parāda samazināšanā Grieķijā. Un tas pats par sevi jau būtu nozīmīgs ietekmēs faktors par situācijas novērtējumu, par tālāko iespējamo pielāgošanās programmu iznošanu Grieķijā. Kad tā arī varētu veiksmīgi pabeigt noslēgties. Un jūs zināt, ka arī parāda pielāgošanas programmas arvien turpinās. To jūs nevarat izdarīt 18 mēnešu laikā, ne arī 2 gadu laikā. Un Grieķijā vēl nav nonākusi pie šī punkta, ko vērtināt par kaut kādiem sākotnēji uzstādītajiem mērķu sasniegšanu. Un tāpēc lai tas, ko vēlāk tad arī visu prezentēs, ar ko iepazīstinās Grieķijas valdība tālākiem pasākumiem, lai tas viss vērsts būtu vērsts tiešām uz šādu finanšu stabilitātes un jau pat uzkrājumu virzienā. Tāpēc jādara viss, lai šādas baumas likvidētu, bet tas ir sarežģīts uzdevums. Mēs arī labi zinām, ka tas viss jau sākās pagājušā gada oktobrī, un varam uzskatīt, ka arī pēc tam šī situācija attīstoties ir samilzusi. Ir tā, tā kā skaidrojums par to, ka Eiropas programmas varētu pieprasīt privātā sektora tieši iesaisti. 28. novembrī, protams, Ekofinum pēc tam arī to skaidroja un pēc tam arī Eiropas padome, Eiropadome to apstiprināja decembrī, bet vienalga šīs um, jau jautājums un, nu, vairs jau izskanējušās um, domas vairs nevarēja, protams, neviens vairs apsturēt un savākt. Tāpēc šobrīd mēs varam runāt tikai par privatizācijas un vēl ar vienu turpmāko taupības pasākumu īstenošanu lielākais pārliecinātu tirgus. Es iepriekš norādīju, ka šobrīd mēs pieņemam lēmumus balstoties uz mūsu pieņemiem datiem. Un tāpēc man ir jāatbild uz jūsu jautājumu. Tad, kad jūs norādījat zinām optimismu, redziet, praksē ir tā, kā šī situācija, krīze, kas tieši arī skar atsevišķas dalība valstis nav tomēr izsitusi no sliediem kopējo Eiropas zonas, Eirozonas atklūšanos, ekonomisku atvesļošanos. Nu, tā nav bijusi tik spoža, tā diezgan pieticīga, bet tomēr tā jau ir ekonomikas atvesļošanās, ekonomiskā izaugsme. Un Eirozona kopumā izaugsme bija lielāka nekā sākotnēji plānots. Un šobrīd šī izaugsme turpinās. Tādā ziņā Mēs tomēr redzam, ka krīzes elementi, kas ir ļoti nopietni, tomēr nespēja apturēt un izcist no sliedēm Eiropas kopējo attīstības kursu. Tas ir ļoti nozīmīgs arguments mūsu monetārai politikai, un tāpēc arī situācijas, kur mēs redzam, kā kāpja inflācija, mēs reaģējam. Mēs nekādā veidā nedrīkstam samazināt savas bažas par to, kāds varētu būt arī mūsu krīzes mācības un secinājumi. Tālāk Ferēras kundze jautājums. Vienmēr ir ļoti grūti pateikt pielāgošanās programmā, kur ir īstais līdzsvars starp pielāgošanos un pārspīlētām darbībām. Vienmēr jau ir tāda iespēja, ka mēs kļūdamies vienā vai otrā virzienā. Lūk, to, par to tieši spriež iestāžu trojka. Kļūdas vienmēr ir piespējams, bet, ja reiz programmas sāks, tad uh, mēs varam mēģināt tomēr nodrošināt šādu līdzsvaru ievērošanu un mēģinājumu saglabāšanu. Jūs redzat, ka šīs programmas, kas darbojas gan Grieķijā, gan Īrijā, un programmām beidzam ties izskan arī jā, prognozes, ka, ka tur būs smags apkritiens, līdz ko programmas beidz. Um, nu, tas tā kā nebūtu, nu, novēršams. Bet, nu, tāds īsti nav. Un mēs katrā ziņā arī ņemam vērā šīs lietas. Par izturības pārbaudēm un šo samazinājumus. Nu, arī banku darbībām mēs redzam, ka pagājušā gada analīze atklāja, ka banku uzraudzības iestādēm jāļauj tomēr arī skaidri pateikt, kāds būs uh, šīs samazinājumi, kurus viņi uz, uzliks, kas sanamārā nonāk pretunā ar mūsu programmu, kas galu galā ir vērsta uz to, lai mēs nākotnē to veiksmīgi iznotu un nodrošinātu vajadzīgās struktūras reformas. Vienlaikus mēs tirgum esam snieguši absolūti visu nepieciešamo informāciju, ko pieprasa investīciju banķieri, citas bankas, un šobrīd izturības pārbaudas ietvaros. Protams, mēs skatīsimies, kuras bankas nespēja iznot visus kriterijus, un tās arī darīsim zināmas, publiskosim. Paldies, priekšsēdētāji, par to, ka es nezinu tik precīzi atbildes. Liels paldies arī tulkiem par eh, to, ka palikāt ar mums nedaudz ilgāk. Šeit bija ļoti konkrētas atbildes. Uh, Mēs pateicamies jums, un es arī nevarēju, nevēlējos arī jums liekt tādu precisē, ka nākamā sanāksmes laiks pirmdien, 9. mājas, Eiropas diena, laikā no 19. līdz 21. Strasbūrā labu visiem vakar. Paldies priekšsēdētāji!